Dāmas un kungi, lūdzu, ņemiet vietas. Esiet eh, sveicināti mūsu pēcpusdienas sanāksmes daļā. To veicam kopīgi ar cilvēktiesību apakškomiteju un ar delegāciju attiecībām ar Krieviju. Otomārs Karas, tos priekšsēdētājs, ir mūsu vidū. Ich bitte doch dort hinten, uh, äh, Mr. Stutzmann, could you look that you... Stutzmann kungs, äh, lūdzu palūdziet savus darbiniekus uzvesties klusāk. Wie Ich freue mich, dass wir Michael Man prieks sveikt Mihailu Hodorkovski šeit kustības atvērtā Krievija dibinātāju. Hodorkovska kungam jau bija iespēja ar mums tikties Strasbūrā. Es domāju, mums ir ļoti svarīgi pirmkārt jau pateikt viņam, ka šī tieslietu sistēma ļaunprātīga izmantošana, kā tas noticis jūsu gadījumā, ir mums nešķiet pieņemama. Eh, tādi tiesas lēmumi ar tik ilgu ieslodzījumu laiku neatbilst saprātīgas tieslietu sistēmas izpratnei. Vai vismaz tam, kāda mums priekšstata ir par to. Tāpat uzskatīja arī Amnesty International organizācija, kas apzīmē jūs kā politieslodzīto. Un šis ieslodzījums no 2003. līdz 2013. gadam darba nometnē cietumā tika pavadīts. Mums ir prieks, ka jums pēc jūsu atbrīvošanas ir pietiekama drosme un spēks iestāties par Krievijas pilsonisko sabiedrību uzsākot atvērtās Krievijas kustības darbu. Es zinu, ka attiecības ar Krieviju šobrīd kaimiņu attiecību valstīs šī attiecība ir, attiecības ir eh, negatīvas. Šeit varētu uzskaitīt Moldovu un cits valsts. Mēs labprāt uzklausītu jūsu viedokli par šo situāciju un īpaši jūsu skatījumu uz Krievijas iekšpolitiskiem procesiem un par to, kādā veidā demokrātiskā opozīcijā spēto attīstīties un sadarboties, lai būtu iespēja izdzīvot neatkarīgai pilsoniskai sabiedrībai un turpināt savu darbu. Hodorkovskungs, lūdzu, vārds jums. Благодарю вас, э, господин председатель. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, draugi. Paldies, ka piekritāt mani uzklausīt. Es vēlētos paust savus iespaidus par to, kas šobrīd notiek starptautiskajā situācijā saistībā ar manu valsti. Šobrīd kopējās Eiropas drošības sistēma ir saskārusies ar lielāko izaicinājumu kopš otrā pasaules kara noslēgumu. Pēc būtības Krievijas veiktā atklātā Krīmas aneksija un nepārāk piesaktā Austrumu Ukrainas eh, aneksija novelk svītru zem Jaltas līguma. 70 gadi pēc Jaltas nav bijuši mieru pilni un stabilitātes pilni gadi Eiropai, tomēr nereizi visā šajā laikā valsts, kas eh, pati veidoja Jaltas Potsdams sistēmu, nav atvē, atklātā veidā pārkāpusi galveno principu Eiropas eh, pēckara vienprātībā. Karš nevar kalpot kā teritoriālo strīdu risināšanas mehānisms Eiropā. Runa nav par taisnīgumu vai netaisnīgumu konkrētajā gadījumā, bet gan runa ir par principu kā tādu. Krievijas vara ir atvērusi Pandoras lādi, izlaižot ārā draudus, kurus nereiz vien e, iepriekš ir grāvusi Eiropas kontinentu. Pie tam teritoriāla pretenzija e, jautājumā Krievija ir vairāk pakļaut riskam vēl nekā citās, cits valsts. Tas, kas sākās Krimā, Krimā arī beidzas simboliski. Kremļa vadības mērķis ir tālu no ģeopolitikas. Tā vēlas atgriezties iekšpolitiskā komforta zonā, kur nekādi ārējie faktori nevar kalpot kā draudi režīma pastāvēšanai. Putina režīma mērķu robežas ir atgriezties pie Helsingas vienošanās, bet jau bez trešās paketes. Tas ir mēģinājums veikt Eiropas vēstures pārskatīšanu nevis kopš Berlīnas mūra sabrukšana, bet par 15 gadiem agrāk. Mēģinājumu veikt korekcijas politikā. Kremlis vēlas atgriezties pie mierīgās līdzās pastāvēšanas politikas, nepieļaujot nekādu iejaukšanos savās iekšējās lietās. Līdz ar to tiek sagaidīts, ka tiks atzīts Kremlim tiesības darīt eh, jebko, ko tas vēlas eh, savā ietekmes zonā. Un, protams, ne vārda nedrīkst runāt par cilvēktiesībām. Lai cik novecojas izklausās šī doktrīna, tā rada nopietnas eh, draudz Eiropai. Krievija joprojām ir valsts ar milzīgu kara potenciālu kas ir pietiekams daudzkārtējā visa dzīvā iznīcināšanai. Ja kāds par to ir aizmirsis, Kremlis ir gatavs par to atgādināt. Viss milzīgais militārais potenciāls, kas joprojām tiks saglabāts ilgstoši, izrādījās to cilvēku kontrolē, kuriem ir ļoti zems politiskās atbildības un morāls līmenis. Tāpēc ātras izējas un vienkāršas izējas no šīs situācijas nav. Neskatoties uz skaidro nelikumību agresijai pret Ukrainu, Eiropai nāksies meklēt kompromisu attiecībās ar Kremļu režīmu. Jo alternatīva kompromisam būtu globāls karš. Tāda ir objektīvā realitāte no kuras nav iespējams atgaiņāties. Bet, kā sacīja pazīstams politiķis 20. gadsimtā Krievijā, ir kompromisi un tad ir arī kompromisi. Politika, kas vērsta uz eh, Kremļa izpatikšanu, ir ceļš, kā ātrāk nonākt pie kara, nekā tas varbūt liekas daudziem Eiropas biznesmeņiem politiķiem. Ir jāatceras, ka krīze Ukrainā nav tik daudz lokālais konflikts, bet gan komplementācija attiecībā uz veco autoritīvo režīmu Krievijā. Krīzes sekas ir jauna karstā punkta rašanās Eiropas kartē. Šobrīd tā ierobežojas di Ukrainas eh, dienvidu austrumos. Bet šim konfliktam ir lokāls raksturs. Tikai pašreizējos apstākļos Eiropā. Un tādā spēku samērā, kāds ir šobrīd starp Krieviju un Rietumiem. Tomēr šie apstākļi un šīs spēku samērs ir mainīgs, tas nav konstants. Kremlī un ap Kremli aizvien vairāk ir cilvēku šobrīd, kas atklāti cer uz ātru Eiropas norietu kā rezultāts, kā, kas būtu kā rezultāts lielai krīzei. Kremlī, piemēram, cer, ka apvienotās karalists izstāšanās no Eiropas Savienības vai kāds no Schengens valstu bankrota novedīs pie Eirozonas sabrukuma un asu pretrunu rašanos Eiropā. Un asis būtu ziemeļu dienvidu, austrumu rietumu. Uh, Šādā gadījumā tiks pielikta vis, visas pūles, lai šāda politiskā sadalījuma līnija nebūtu uh, pa ziemeļu virzienam, bet gan pa Vislu un Oderu. Kremlī nevienkārši gaida Eiropas krīzi, viņi ir gatavi aktīvi līdzdarboties šādas krīzes radīšanā. Neskroties pat uz to, ka pasaul, jauna pasaules krīze būtu uh, briesmīga pirmkārt jau pašai Krievijas ekonomikai. Neskatoties uz to, šo cilvēku spiedienu rezultātā Kremlis aizvien vairāk centīsies sašūpināt situāciju Eiropā, cik vien iespējams. Jo Trotska ideju sak sagrozīšanā tagad jau tādā nacionālā nokrāsā ir atkal kļuvušas populāras. Uh, tiek sapņots par jaunu ultralabējās internacionālas dibināšanu, kas apvienotu visas antiliberālās uh, kustības Eiropā. Lielā mērā Putins jau ir sācis pret Eiropu realizēt psiholoģisko karu, palielinot savu propagandas un koruptīvo eh, darbību šāds ekspansijas apturēšanai no Eiropas prasīs lielu spēku mobilizēšanu. Tas ir jauns augstais karš. Pie tam tā ir atnākusi ne uz vienu gadu vien. Cīņa, kas šobrīd notiek Ukrainā, nenotiek par teritoriju, ne par vai pret Krievijas ietekmes atjaunošanu Tā, tas ir karš, kas nav par Krievijas interesēm īstenībā, bet gan par atsevišķu ļaužu interesēm, to ļaužu interesēm, kas ir ieguvuši varu Krievijā. Tā ir cīņa pret tiesībām, eh, pret tiesisku valstu, par un pret cilvēku tiesībām, par un pret Eiropas vērtībām. Vai ir cerības tikt galā ar šiem draudiem? Jā, ir cerības ir balstītas pašas Krievijas birokrātijas eh, raksturā, kas eh, ir pēc būtības racionāla un nepolitiska. Tur ir daudz saprātīgi domājošu un kopīgi uz Eiropas vērtībām orientētu cilvēku. Bet šobrīd šie cilvēki ir spiesti pakļauties politiskai gribai, kuru formulē koruptīvi krimināls mazākums. Un viņu vienīgais mērķis ir noturēties pie varas. Lielākā daļa Krievijas elitē labi saprot, ka pašreizējais Kremļa kurs dzen valsti uz katastrofu. Tas viss ir kā sākums, kas, kam nevarē, nevajadzētu pieļaut Krievijas un arī visas pasaules krišanu bezdebenī. Šodien, kad Krievijā faktiski ir atjaunojies neototalitārs režīms, kurā nav vietas savādāk domājošiem. Krievijas opozīcijas vidū ir apjukums, jo mehānisms, kā legāli nonākt pie vara, opozīcijai nav. Tomēr opozīcijas pastāvēšanas mērķis Krievijā šobrīd ir nevis, lai nonāktu pie varas. Šāds mērķis pagaidām, vismaz pagaidām nav īstenojams. Mērķis ir kalpot kā noturēšam faktoram pret reakcionāriem spēkiem, kuri grūž Kremli uz eh, globālu cīņu. Tas, eh, cik eh, opozīcija spēs nostāties principiāli savā pozīcijā, cik līdzsvarota būs Kremļa ārējā un iekšējā politika. Šobrīd opozīcija Krievijā cīnās ne tikai par Krieviju, bet arī par visu Eiropu. Un tieši tādēļ šiem eh, spēkiem ir nepieciešams nopietnas atbalsts. Ko tad īstie Krievijas patrioti, kas nepiekrīt Putina doktrīnai, var sagaidīt no Eiropas? Būtu vēlams, lai Eiropas politika būtu gudra, godīga un diferenciēta. Kad es runāju par to, ka politikai Eiropā jābūt gudrai, es domāju realismu un izpratni par to, ka Krievija un Putins tas nav viens un tas pats. Putins aizies agrāk vai vēlāk, bet Krievija paliks. Un tai vajadzēs atrast vietu lielajā Eiropā. Un varbūt tieši tādēļ, ka šī vieta pēc Berlīnas mūra krišana netika īpaši korekti atvēlēta. Arī radās Putina fenomens, bet mēs nonācām tur, kur nonācām. Respektīvi, nespējams jānodala šis jautājums divās daļās. Krievija un Eiropa tas ir viena, Eiropa un Putins tas ir kaut kas cits. Kad es runāju par to, ka politikai jābūt godīgai, es aicinu uh, neķerties pie vienkāršošanas, zīmējot dzīvi Krievijā melnbaltos toņos, bieži vien karikatūras izpausmē. Es aicinu arī nepiemērot attiecībā uz Krievijas notikumiem du, divējādi standarts, pie tam abos virzienos, kad Krievijā piedod, piedod to, kas nevienam citam netiktu piedots, un kad Krieviju nosoda par to, kas citur tiek atzīts par normālu. Kad es runāju par diferenciētu pieeju, es domāju pirmkārt jau to, ka sankcijām ir jābūt gudrām un godīgām, taisnīgām. Draugi, kas arī uzstājas pret Putina režīmu, pārliecinam mani neaģitēt pret sankcijām, jo viņuprāt, sankcijas ir tas, kas šobrīd notur Kremļa agresīvo uzvedību. Es tam piekrītu. Bet tomēr. Es uzskatu par lielu politisku kļūdu vērst sankcijas pret Krieviju kā valsti. Man liekas, nepieņemams sankcijas pret Krievijas ekonomiku kopumā. Loģika, ka ja Krievijas tauta dzīvos sliktāk, tad ātrāk sapratīs uh, to, cik sliktus vadītājus ir izvēlējis, ir absolūti nepieņemama, manuprāt. Šis īstermiņa un apšaubāmais efekts, kas var tikt sasniegts tuvākajā laikā, var tikt viegli kompensēts ar strateģiskiem mīnusiem ilgtermiņā. Nedrīkst atgrūst Krievijas tautu no Eiropas. Tāpat laikā ir daudz stingrāk jāvēršas uh, konkrēti adresētās sankcijās pret konkrētām amatpersonām viņu biznesa partneriem. Bet šajā virzienā tiek ļoti maz darīts. Līdz ar to rodas trīs praktiski jautājumi. Pirmais. Neskatoties uz visām sankcijām, nedrīkst ciest kultūras un zinātniskā apmaiņa jaunās paudzes audzināšanu. Lai kāda arī labie motīvi nebūtu tiem, kuri, kuri vēlas ieviest ierobežojums kultūras, izglītības vai zinātnes jomā, ir nepieciešams aizstāvēt kultūras saites starp Krieviju un Eiropu. Arī Kobzonam ir tiesības piedalīties. Lai skatoties uz Eiropu, mācās. Mums tieši pretēji ir jāpalīdz stiprināt kultūras un izglītības saites. Tas palīdzēs e, Krievijā izvēlēties virzienu uz Eiropu. Otrakārt, ir jāaizsargā Krievijas opozīcija no vajāšanas Eiropā, kas tiek veikts no Krievijas politiskās elites puses. Paskatieties, kas notiek. Kamēr pasaule apspriež sankcijas, Putins Kremlī uzņem Interpol, Interpol vadītāju un principā saka paldies par cīņu ar opozīciju. Korumpētās amatpersonas praktiski jau neslēp to, ka viņi ir aģenti valdības sistēmā par zaktu naudu nolīgs labākos e, Eiropas lobētājus, lai vērstos pret tiesību aizstāvjiem. Eiropas tiesas It kā nekas nebūtu bijis, pieņem izskatīšanai falsificētas Krievu tiesu spriedums, kas ir daļa no represīvās sistēmas. Un tas notiek pat tad, kad citu Eiropas valstu tiesas jau ir lēmuši par izdošanas jautājumu, piemēram. Treškārt. Ir nepieciešams apturēt Kremļa režīmu koruptīvo darbību Eiropā. Nav pieļaujams, ka de, de facto totalitāru režīmu vadītāji praktiski atklāti finansē savus uh, eh, atbalstītājus Eiropā par mūsu tautai nozaktiem līdzekļiem. Tas sagrauj ne tikai jūsu vienotību, bet rada arī pilnīgi aplamu priekšstatu par Eiropu Krievijas liberālās opozīcijas acīs. Ja jau viss ir pērkams, kur tad ir tie ideāli, kuru dēļ mēs tērējam savas dzīves? Nu, noslēgumā. Es zinu, ka pašreizējais režīms nav mūžīgs. Tam visdrīzāk palicis mazāk par desmit gadiem, varbūt arī daudz mazāk. Un no mūsu kopīgām pūlēm ir atkarīgs tas, ko šis režīms paspējas sastrādāt un kas būs pēc tam. Paldies par uzmanību! Herzlichen Dank. Liels paldies! Mr. Karas. Otomārs Karas, eh, Krievijas delegācijas vadītājs. Hodorkovska kungs, Broka kungs, es vēlos vispirms pateikties ārlietu komitejas priekšsēdētājiem par to, ka šī viedokļa apmaiņa kopīgi arī ar delegāciju ar Krieviju un cilvēktiesību apuškomiteju vispār notiek. Otrakārt, Hodorkovska kungs aicinu, respektīvi sveicu jūs šeit, Eiropas parlamentā. Paldies par to, ka jūs runājat atklāti un par piemēru, kuru devāt. Mans jautājums ir šāds. Daļēji Krievijā ir iespējas, Un tā vismaz tas mums tiek atspoguļots. It kā Putina rīcība būtu tāda, kas katru dienu palielina atbalstītāju skaitu šādai politikai bijušā padomju savienības teritorijā. Un līdz ar to pretinieku viņam kļūst aizvien mazāk. Kā jūs redzat Krievijā notiekošās sabiedriskās debats par Putina valdības rīcību un par opozīcijas situāciju un tautas viedokli Krievijā. Un ko mēs varam darīt, lai atbalstītu demokrātiskos centienus, bez tā, ko jūs jau minējāt? Mums vismaz tiek teikts, ka opozīcija kļūst vājāka un atklāta kritika ir samazinājusies pēdējos mēnešos. Otra lieta. Jūs runājat par e, izglītības, zinātnes un kultūras saišu stiprināšanu. Es tam piekrītu. Vakar izglītības e, komitejas no Dumas priekšsēdētāji vakar ir paziņojusi, ka Krievijā ir aizvien mazāka interese par dalību šādās programmās, jo sankciju dēļ rodas iespējas, ka Eiropa nevēlas šādas apmaiņas programmas. Visi priekšlikumi par šādu apmaiņas programmu intensificēšanu ir noraidīti atsaucoties uz esošajām sankcijām. Un treškārt, arī par jautājumu par Krievijas spēku un uh, Eiropas spēku miedarbību. Es īsti nesapratu jūsu uh, kritiku par mūsu sankcijām, jo mūsu sankcijas nav tik vispārīgas, tās ir pārsvarā personificētas. Uh, Varbūt jūs varētu uh, paskaidrot, eh, kā jūs stādaties priekšā, kā mēs varam vēl vairāk diferencēt savas sankcijas. Un noslēgumā pēdējais jautājums. Kāds ir jūsu viedoklis par cilvēktiesību aizsardzības eh, organizācijām Krievijā, o, piemēram, Memorial un kopā ar tiesiskajiem procesiem Krievijā? Un ko jūs ieteiktu Eiropas padomēji un mums, eh, kā rīkoties ar Krievijas balstiesībām Eiropas padomē. Gracias, presidente. Bienvenido, señor. Es priekšsēdētāji. Esiet sveicināts, Hodorkovska kungs. Jūs jau zināt, ka šis parlaments strādā pie tā, lai jūs tiktu atbrīvots no apcietinājuma. Mēs e, iesniedzām sešas rezolūcijas ziņojumiem, pieprasot, lai jūs tiktu atbrīvots, tāpēc mēs esam priecīgi jūs šodien redzēt mūsu vidū. Mani jautājumi ir līdzīgi kā iepriekšējiem runātājiem, taču tie ir specifiskā. Kāda ir uh, cilvēktiesība aizstāvju situācija Krievijā? Vai jums ar viņiem ir kādas attiecības, vai jūs viņiem varat palīdzēt no savas puses? Un Ko jūsuprāt Krievijas sabiedrība domā par eh, rietumu pasaules izvērstēm sankcijām pret Krieviju? Vai jūs domājat, ka tās var ietekmēt Krievijas sabiedrības viedoklī tādā virzienā, ka tas kļūst nelabvēlīgs Eiropas Savienība? Vai jūs domājat, ka būtu jāizturas citādi? kas mums būtu jādara, lai mēs eh, sasniegtu Krievijas sabiedrisko domu un kas mums būtu jādara eh, cilvēktiesība aizstāvja interesēs. Priekšsēdētājs runā bez mikrofona, tūkiem nav dzirdams. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Landsbergi kungs. Hodorkovska kungs, tiešām esam ļoti priecīgi, ka jūs esat mūsu viesis. Jūs esat viens no Krievijas cilvēktiesību pārkāpumu simboliem. Mūsu acīs tāt vēlreiz pieminēšu dažus pirmos jautājumus, kas jau tika uzdot. Cilvēktiesību situācija Krievijā šodien daudzos gadienos ir pilnīgi nepieņēma. Daži gadījumi tikai tos minē, minējuši Krimas tatāri, tātad eh, nesen uh, Krievijas okupētā Ukrainas teritorija, tad mums arī bija gadījums ar uh, karēvi mātēm Krievijā, jūs iespējams zināt, par ko es runāju. Tad mans jautājums ir tāds, kāda jūs skatījumā ir situācija ar cilvēku tiesībām pat laban Krievijā un kāda šeit ir perspektīvas? Būtībā jautājums ir šāds, vai kauja jau ir zaudēta, vai tā vienkārši gūst citu, ap, citus apveidus formu. Paldies! Paldies, tas bija kā piemērs. Jārunājot pusotru minūti, ne vairāk, jo mums ir 18 cilvēki, kas ir pieteikušies. Džo Lainens tālāk. Jā, uh, danke. Diemžēl nav dzirdams runātājs. James, come here. Geht das jetzt? Vai tagad mani dzird? Tā tad vēlreiz. Paldies par atklātajiem vārdiem. Es esmu no Vācijas, un jūs zināt, ka Vācija ir kā mērķis propagandai. Daudzi mēģinājumi destabilizēt eh, sabiedriskos uzskats, un bez visas kritikas jūs arī sacījāt, ka Eiropā ir jāsaprots ar Krieviju jautājums, uz kā pamata mēs sapratīsimies. Cik tālu mēs varam ielaisties? Ar Vili Brantu es reizē politikā ienācu tieši saprašanās politikas dēļ, tā skaitā ar Krieviju, bet man nav īsti priekšstata, par ko mēs varētu vienoties īsti ar Putinu. Es esmu Ķīnas delegācijas priekšsarētājs un Karas eh, kungs ir Krievijas delegācijas vadītājs. Uh, Kā jūs skatāties uz šo pārorientēšanos, kas Krievijā notiek prom no Eiropas un virzienā uz citiem partneriem, tā skaitā Ķīnu? Vai tas ir tā ilgstoši, jeb arī tas šobrīd ir kā propagandas šovs? Un pēdējais jautājums par Eirāzijas Savienību un Eiropas Savienību. Vai tur kaut kas uh, nopietns notiek, vai tas ir kaut kas tāds, kur notiks arī kāda nākotnes attīstība? pārsteidzoši konstruktīvs jautājums. Tālāk Demes Makerkungs. Eh, Demes Maker. Jā. Excuse. Ja. Uh, welkom uh, ook in naam van onze groep, meneer Kodders. Uh. Hodorkovska kungs, esiet sveicināts mūsu vidū mans grupas vārdā. Daži jautājumi jau tika uzdoti to izdarīja vairāk kolēģi. Jūsu ievadrunā jūs pavisam skaidri ļāvāt saprast, ka Puķina kunga Krievija, bieži vien mēs to devējam tieši tā, eh, jau dodas eh, totalitārās valsts virzienā, un mēs zinām, ka totalitārā valstī uh, Eh, opozīcijai nav nekādas manevra telpas, jo būtībā sabiedriskai domai tiek skalots smadzenes eh, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Kā jūs esat paredzējis uzrunāt Krievus, ja jums nav iespēja šiem parastajiem plašsaziņas līdzekļiem? Vai jūs cerat izmantot internetu, vai jūs skatījumā tam varētu būt nozīmīga loma Krievijā? Kā jūs esat paredzējis rīkoties, lai nodibinātu labāku kontaktu ar šo sabiedrības domu? Es saprotu, ka nepieciešamās pārmaiņas būtu jāgaida no turienes. Vēl viens jautājums par sankcijām. Jūs sacījāt, ka tām nevajadzētu skart pilsoņus, taču mēs redzam, ka pašreizējām sankcijām mērķis uh, tāds nav mēs ar zem, piemēram, naftas cenu samazināšanos. Kā pašreizējās sankcijas ietekmē Krievijas pilsoņus? Šādi jautājumi jūs uzdod. Vai jums uzdodat, ka, vai jūs domājat, ka Eiropas Savienība vēl ilgstoši var piemēro šīs sankcijas, jo mēs no puses arī uzskatām, ka Eiropas uzņēmumi, mazie vidēji uzņēmumi ir nonākuši grūtībās. Ostrevičus kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Hodorkovska kungs. Jūs esat vienīgais cilvēks šai pasaulē, kas izgāja cauri puķiņu gulagiem. Indeed, uh... Nā, es vienīgais cilvēks šai pasaulē, kas izgāja cauri puķiņu gulagiem. Un tiešām Putins jums ir desmit gadus parādā. Un viņam būs jārod veids, kā jums tos kompensēt. Puķina Krievija ir sevi izsvītrojusi no mums uzticamo valsts sarakstā, ir sevi svītrojusi no to valsts sarakstu, kuras mēs varam uh, saukts par, eh, sabie, par starptautisko tiesību ievērotājiem vai cilvēktiesību ievērotājiem valstīm. Un eh, Putina politikai pretēji opozīcija arī tur slikti var darboties. Viens jautājums, kas nonāca pie jums oktobrī. Šis jautājums bija tāds. Vai jūs esat paredzējis atdot Krīmu atpakaļ, kad kļūsiet, kļūsiet par Krievijas federācijas prezidentu? Jūsu tiešām ļoti īstā atbild bija šāda. Es sniedzu tiešu atbildi, nē, tātad atdošanas nebūs. Un otrais jautājums bija tāds, Krimas problēma ir jau gadu desmitiem. Vai jūs būtu tik uh, laipnas un paskaidrot savu nostāju par Krimu, jo šis parlaments, es ceru, nekad neatzīs uh, Krievijas uh, militāro spēku izvērsto Krimas aneksiju Krievijai? Ein Rebeka Harmsa. Uh, Viena no propagandas sasniegumiem rietumos ir tas, ka aizvien vairāk kolēģi šeit un arī no Vācijas, Lielbritānijas saka, ka visa Krievijas stratēģija ir saprotama un tam iemesls esot kļūdas, kas izdarītas rietumos, gan NATO, gan arī ar asociācijas līgumu. Kā jūs uz to skatāties? Un otrs jautājums. Jūs sacījāt, ka Donbass esot eh, vēl, re, vēl viens reģionāls konflikts, bet nav skaidrs, kā tas var tālāk attīstīties. Vai jūs piekrītat tām bažām, kā Krievijas iebrukums eh, Ukrainas austrumos turpināsies? Dankeschön. Kelam kungs, Hodorkovska kungs, ir tiešām liels atvieglojums un prieks, ka varam jūs šeit beidzot satikt pēc tik daudziem gadiem. Tomēr daudzi vēl ir pārsteigti par to, ka Putina kungs atgriežas pie padomiska stila vadības ar eh, KGB eh, īstenoto varu. Mans jautājums ir tāds, vai būtu bijis citādi, ja padoms totalitārais režīms, tā noziegumi pret cilvēci, pret cilvēci tikt sodīti vismaz morāli, ja ne politiski. Jo mēs ar vienu redzam briesmīgas noziegums, taču neviens nesaņem sodu par tiem arī vēl šodien. Vai jūs domājat, ka būtu, vai tā bija kļūda ie, pieņ, iestrādāt padomu nomenklatūru pēc uh, zeles priekšsvaru krišanas. Grigula. Um, Уважаемый господин Ходорковский. Grigals skundze. Hodorkovska kungs, godātais kungs, es vēlos uzdot jums jautājumu jūsu valodā. Es esmu šeit, pa labi no jums. Lai mēs mm, nepazūstu tulkojumā. Es pārstāvu Latviju. Protams, es nodošu mūsu ministram mm, jūsu viedokli par Kapzonu un Valēriju, taču vēlos jums nod, uzdot divus jautājumus. Kā jūs iedomājaties tālāko Krievijas reakciju? attiecībā uz Baltijas valstīm, jo pat la pēdējā laikā mēs izjūtam acīm redzam spiedienu. Spēka izrādīšana attiecībā uz mūsu republikām. Un otrais jautājums. Kādu jūs saskatāt savu vietu un kur jūs to saskatāt savu vietu Krievijas eh, politikā nākotnē? Paldies! Bostināru kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdātāja Hodorkovska kungs. Es vēlos atzīties, ka es uh, esmu vienādās domās ar jums vairumā gadījumu. Un paldies, ka esat mūsu viesi šodien. Divi jautājumi. Pirmkārt par Krimu. Šis jautājums vēl ir vienam atbildēts. Tagad Krievija izmanto milzīgus ofensīvus un defensīvus eh, aizsardzības materiāls, uh, kaujas lidmašīnas. Uh, modernāko aprīkojumu, kas ir eh, Krievijas armijā, 300, 300 viduster, vid, vidējā diapazona eh, aparātus. Jautājums, kāpēc Krievija izmanto tik lielu militāro ekipēm, kas pilnīgi uh, destabilizē situāciju Melnajā jūrā? Un otrais jautājums, kāds ir mērķis, kas lēps aiz tā visa? Uh, Eiropas, uh, Krievija ir daudz politiskās partijas daudzās ES dalībvalstīs. Vai var uzskatīt, ka Krievija tagad rīkojas tā kā savulaik nacistu režīms ar piekto kolonu? Vai kā jūs varat uh, interpretēt šo Krievijas sistēmisko, sistemātisko darbību? Mr. Gurek. Gureka kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo. Hmm? E, dziękuję bardzo. Paldies, priekšstādātāji. Saka Jureka kungs. Iespējams, jūs esat pirmais krievs, kas ir mūsu viesis šī sasaukuma laikā. Es priecīgs, ka tas esat tieši jūs un izmantojot šo iespēju vēlos jums uzdot jautājumu. Nesenās institīvas, Krievijas institīvas kontekstā ir runa par ANO rezolūciju, kas nosoda nacismu. Kāda ir šodienas Krievijas varas iestāžu pieeja komunismam un padomju pagātnei? Un memoriāla organizācijas legalizācijā mēs par to bijām iestājušies. Kāda ir attieksme pret cilvēktiesību pārkāpumiem un Uh, nacionālo brīvību un uh, reliģisko brīvību vajāšanu padomu laikā. Es te nerunāju par vispārējiem paziņojumiem, bet vēlos, lai jūs sniegtu tādu pārs, socioloģisku pārskatu. Paldies, priekšsēdētājs, saka nākošais runātājs Van Balenkungs. Tik uzdot jaut, daudz jautājumu, taču par ekonomiku. Jūs taču kaut ko saprotat no ekonomikas, manuprāt. Vai Krievija var paciest eh, zemos naftas cenas, eh, gāzes cenas, eh, sankcijas, kapitāla došanos prom. Kā tas ietekmēs politiku, Putina politiku? Jo es domāju, ka, diemžēl, mums uh, ir jādara viss uh, rietumos, ko varam, jo mēs nevaram pieņemt Krimas aneksiju, aneksiju nedz arī problēmas ar Ukrainu. Tātad, uh, Ko Krievija var darīt, lai tiktu pār šīm ekonomiskām problēmām? Jutihofer kungs, lūdzu. Dankeschön. Paldies. Man ir prieks jūs redzēt šeit, eh, Hodorkovs kungs. Tad, kad es jūs redzēju pēdējo reizi, jūs bijāt krātiņā, varētu teikt, tiesas zālē. Šādi jūs, protams, daudz labāk izskatāties. Divi jautājumi. Pirmais. Tad, kad jūs runājat par kompromisu, ko jūs ar to domājat? Otrs, tas nav saistīts ar pirmo. Kas tad ir, mums ir tāds, ko Krievija varētu vēlēties no mums, ja neskaita viņa imperiālās ambīcijas? Ja mēs nerunājam par eh, šīm imperiālām ambīcijām, kas tad varētu mums būt tāds, kas viņus interesētu? Grafijās, prezidente. Es priekšsēdētāji. Hodorkovska kungs, saka Milāns Mons. Es vēlos jums uzdot jautājumu. Kāda ir jūsu analīze par šo 85% eh, po populātātu, kuru Krievija bauda uh, Uh, Putins ir taču sabrucis rublis uh, vakar un aizvakar, vai sabiedrība to neapzinās, vai tā nav tāpat sabiedrība, kas izvirza Putinu par savu varoni. Un tik pieminēta arī Krievijas un Ķīnas tuvināšanās. Es esmu no tiem, kas uzskata, ka ilgtermiņā Krievijas interesi nav saistīts ar tuvināšanos Ķīnai, bet drīzāk ar tuvināšanos Eiropai. Kāds ir jūsu vērtējums par šo situāciju? Vai jūs domājat, ka šī tuvināšanās Ķīnas virzienā uh, turpināsies ilgtermiņā, vai tas atbilst Krievijas interesēm? Paldies! Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Panas Kadru. Paldies, priekšsēdētāji saka Balčitis kungs. Hodorkovska kungs, es esmu viens no Lietuvas pārstāvjiem Eiropas parlamentā. Es ļoti labi atceros, kad jūs apmeklējāt Lietuvu, kad uh, mažēkļu uh, naftas uh, termināls tika nopirkts un kādas bija tam sekas. Es vēlos uzdot jums jautājumu. Jūs taču ļoti labi orientējaties starptautiskajā politikā. Kā tā varēja notikt, ka kopš 2008. gada, kad mēs redzējām, ka Krievija maina savu militāro stratēģiju, ka tā anektēja tādas teritorijas kā Abhāzija, Dienvidu Os Osetija, Pietņestra, tagad arī Ukrainas teritorija. Vai var vien var uzskatīt, ka ir iespējama sadarbība ar Eiropu, arī jūs to pieminējat. Galvenais arguments ir kodolieroči. Mēs zinām, kāda ir Krievijas spēja izvērst propagandu ja mēs mazināsim sankcijas, tad mēs palīdzēsim Krievijai panākt lielāku budžetu propagandai, propagandas mērķiem, kas noved pie otrā pasaules kara lai, pirms ilgiem laikiem. Mēs zinām, ka Krievijas tauta būs pat vēl dusmīgāka pret kapitālistiem, jo viņi būs nonākuši vēl lielākā nabadzībā. Jautājums ir tāds, vai mums ir taisnība? kad mēs e, ļaujai, ļaujam Ukrainai cīnīties pašai saviem spēkiem, vai pastāv pietiekoši liela vienotība Baltijas valstu starpā, risinot lielākās problēmas mūsu vidū. Un e, vai Eiropas austrumu un e, dienvidu valstis eh, atbilstoši rīkošai prognoziskā situācijā. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdē. Hodorkovska kungs ir prieks jūs redzēt brīvībā. Jūs un cita uh, eh, ir cīnījušies, lai uzturētu jūs stāstu. Zinām, jūs valkat robežšķirtni starp eh, Kremļa cilvēkiem un Krīvijas tautu. Tas ir pamatot, arī mēs tā darām. Tāpēc uh, tiesiskuma vārdā mēs cīnījāmies, lai tiktu pieņemta Magnitska, tikt pieņemts Magnitska saraksts, kurš ASV tika pieņemts citādi nekā Eiropā. Vai jūs varētu raksturot, kā uh, sankcijas skar šis, šo cilvēku tiesību pārkāpums? Vai jūs domājat, ietekmi būtu lielāka, ja Eiropas Savienība spēcīgāk runātu vienotā balsī? Otrais jautājums. Kāda ir pilsoniskā sabiedrības loma? Krievijai mūs ļoti uztrauc memoriāla slēgšana un daudz starptautisko organizāciju padzīšana. Kā uh, ietekmē Krievijas situāciju šo te opozicionāru organizāciju slēgšanu? Paldies, priekšsēdētāji! priekšsēdētāji. Godātājs uh, eh, Mihail Borusevičs, es pārstāvu Eiropas parlamentā Čehiju. Es esmu ļoti priecīgs par to, ka jūs radāt laiku apmeklēt Eiropas parlamentu. Staka, saka Štetinas kungs, jūs šodien pieminējat Ukrainu. Vēlos jūs, jums apliecināt, ka mēs šeit sekojam uh, Uh, varonīgos, varonīgiem notikumiem Maidanā. Mēs sekojām, kā norisinās varonīga cīņa Donbasā, kad uh, pēdējie bataljoni, kas tur apsargāja Doņeskas lidostu, cīnījās. Un mans jautājums ir tāds. Vienmēr Krievijā intelektuālā elite ir bijusi progresa virzītājs spēks. Jūs paši atgādinājāt par intelektuālā alīti. Mans jautājums ir tāds, vai pastāv iespēja, ka jebkad šī Ukrainas dzirkstēle pārmestos uz Krieviju? Un kādi apstākļi jārada, lai tas tā notiktu? Maidānā tas notika, taču vai jebkad tas izdosies arī Krievijā, lai tās, tā nebūtu tikai Krievijas intelektuālā elīte, bet vispār Krievijas iedzīvotāji? Paldies! Priekšsēdētāja kungs saka Šreikeris Pīrikas kundze. Hodorkovska kungs. Es esmu delegācijas locekli, kam ir, kas ir no Nīderlandes. Šāds jautājums. Kā Putins var nevērsties pret pilsoņiem? Mums ir arī uh, uzņēmumi, kas zaudējuši līdzekļus, jo viņiem ir uh, tirzniecības saites ar uh, Krieviju. Kā varētu izvērst sankcijas, lai mēs uh, skartu tikai Putinu, jo par to taču galvenokārt ir runa. Vairāki uzņēmumu vadītāji par šīm sankcijām citi ir pret, es vēlos, lai jūs man pasakāt, kas Eiropai jādara. Thank you, Mr. Chairman. Kalnies kundze, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos paus savu abrīnu, cik ļoti jūs Eiropā tiekat abrīnos, Hodorkovska kungs. Mēs raugāmies uz jums kā uz Krievijas e, nākotnes cerību. Man jums ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir šāds. Kad jūs kļūsiet par Krievijas prezidentu? Es sēžu, sēžu šeit. Kad jūs kļūsiet par Krievijas prezidentu? vai jūs sāksies Krievijas deputinizācijas procesu, jo Vācijā denacifikācijas process padarīja Vāciju par vienu po, par demokrātiskākajām labklājības valstīm, uz kurām balstās Eiropas Savienība. Bet pēc 1991. gada notika kļūda Krievijā. Krievija netika debolševilizēta. Un otrais jautājums ir par jūsu aicinājumu atbalstīt opozīciju. Ir ļoti grūti atbalstīt opozīciju, kas nespēja konsolidēt savus spēkus. Ko jūs domājat par iespēju konsolidēt opozīciju Krievijā, ņemot vērā to, ka tā ir tik maza, cik tāpat laban ir? Paldies! Thank you, Chair. Welcome. Paldies, priekšsēdētāji. Esat sveicināts, Hodorkovska kungs. Saka Šofelīn kungs. Krievijā, Ziemeļkaukazā jau nu, ir uh, eh, eh, muslimu, eh, musulmaņu sacelšanās, vai jūs domājat, ka tas varētu izplatīties tālāk Krievijā, un vai ir iemesls izveidot drošības valsti, kādu, par kādu Krievija jau tagad ir? Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Šķiet, ka ir pieteikušies par tik daudz runātāju, ka visiem nevarēs dot vārdu. Mēs, kā jau teicu, agrāk esam slēguši runātāju sarakstu, un uh, vienmēr situācija ir tā pati. Visi jau tur ir uh, pieteikušies. Lūdzu, nākošais visam skaidri ņemiet to vērā. Bet tagad vārds Hodorkovska kungam, viņam četru, pirms četriem jau bija jādodas prom. Uh, Paldies, dāmas un kungi, par tik daudzajiem jautājumiem. Mēs šeit varētu sēdēt līdz vēlēji naktī, es tā saprotu taču es nepārbaudīšu jūsu uzmanības spējas tik ilgi. Pirmkārt, vēlos paust savu pateicību, protams, visiem tiem, kas visus šos gadus uzstājās manam un manu kolēģu atbalstam. Kad mēs bijām nonākuši Krievijas tiesas sistēmas represīvajā mehānismā, es jums esmu uh, no sirds pateicīgs un vēlos apliecināt to, ka jūsu atbalsts agrāk nozīmē un vēl tagad nozīmē ļoti daudz tiem cilvēkiem, kas atrodas Krievijas cietumos. Es domāju, ka šādi cilvēki vēl būs nemazums. No šī viedokļa raugoties jautājums par eh, tiesību eh, aktīvistiem ir pamatots. Savukārt Putins ir gana tradicionāls, cīnoties ar opozīciju, ar, ar cilvēktiesību aizstāvjiem, ar Rietumu Eiropu, viņš mēģina skaldīt un valdīt un pretnostatīt tos, kas sadarbojas ar viņu, tos viņš piebaro, savukārt tos, kas nav gatavi ar viņu sadarboties, viņš vajā. Tur, kur viņam tas izdodas, viņš ir guvis uzvaru. Tur, kur eh, cilvēki saglabā vienotību par spīti šietamajiem labumiem, kuru varētu iegūt no individuālas sadarbības ar viņu. Tādos gadījumos Putins ir spiest, spiest, spiest piekāpties. Tas attiec gan uz Eiropas vienotību, gan uz opozīcijas uzvedību, gan uz cilvēktiesību aizstāvju uzvedību. Viegli viņam neklāsies. Viegli mums neklāsies. Viegli jums neklāsies šai lietā. Nu, ar to ir jārēķinās. Tas, ko mēs varam darīt, tiesība aizsardzības jomā. To mēs arī darām, taču, kā saprot, arī mūsu iespējas ir ierobežotas. Sankcijas. Um, Tās sankcijas, kuras tika izsludināts, bija izsludināts kā sankcijas pret Krieviju. Es zinu, ka patiesībā rezolūcijā rakstīts ir kas cits. Taču propagandas mašinērija Kremlī ir uzvarējusi. Tāpēc, ka Eiropas propagandas mašinērija neizrādīja pretestību. Sankcijas pret Krieviju un tās ļoti, diemžēl, ir konsolidējuši sabiedrību ap režīmu. Vai ar to kaut kas ir darāms? Gan ir darāms, gan tas ir jādara. Ja jūs ne vārdos, bet darbos saprotat, ka ir atšķirība starp Puķinu un Krieviju, Krievijas tautu, tad prātam ir pilnīgi iespējams uzdevums rast tos punktus, kuros Krievijas tautas intereses un e, Putina režīma intereses ir diametrāli pretējas. Sniegšu jums piemēru. Zādzība no budžeta un korupcija. No kā patiesībā sākās Ukrainas avantūra? Uzdodiet sev šo jautājumu. Atbildi ir pavisam vienkārši. Putina reitings sāka radikāli kristies. Krist. Kāpēc tā? Tāpēc, ka Putina vīdes korupcijas darbība apnika sabiedrībai. Nu vienkārši apnika sabiedrībai to visu klausīties, apnika noskatīties. Uh, kā cilvēki tiek aplaupīti. Tad lūk, lai piesektu Putina krītošo reitingu saistībā ar korupciju, tika sākt Ukrainas avantūra. Un pēc tam jūs neļaujat Krievijas tautai uzzināt cik lielā mērā tiešām Putina tu, pietuvinātās personas ir e, tur savus līdzekļus e, rietumos, jo viņu nauda taču glabāja šeit. Jā, tagad e, šī nauda kaut kādā mērā tiek pārskaitīts Āzija, taču nebūtu ne visi naudas. Tad lūk, ja sankcijas tiktu parādīts un deklarēts kā morāls sankcijas, kā sankcijas pret tiem cilvēkiem, kas aplaupa Krieviju un kas piesedz savu laupīšanu ar militārajām avantūrām, ja jūs nekaunētos parādīt tās uh, savrupmājas, kas šiem cilvēkiem piedara Itālijā, Vācijā, un šīs savrupmājas, var jums apliecināt, jums ir ļoti labi pazīstams. Kāpēc tas netiek darīts? Es nezinu, man nav atbildes uz to. Man nav atbildes. Precīzāk, mm, atbildi ir, taču tā nav patīkama. Siķim. Ar to arī saistīts jautājums par atainojumu. Krievija ir milzīga valsts un totālā akcija, kas tika izvērsta Gruzijā, pie mums nav iespējama. Neapšaubām dažādos līmeņos pastāv tāda režīma darboņi, kuri nevar aizņemt savu samats jaunajā Krievijā. Es piekrītu tika pieļauta nopietna kļūda, kad pēc padomu savi, savas padomu iekārtas krišanas pat morālā līmenī netika nosodīti tie cilvēki, kas bija tieši līdzdarbojušies tajos noziegumos, kas toreiz tika pastrādāti. Mēs nedrīkstam šo kļūdu atkārtot par eh, kādu cilvēku skaitu ir runa. Es, eh, uzstājoties Krievijā, esmu teicis, runa ir par apmēram 10% no pašreizējās politiskās un ierēģņu korporācijas. Vairāki desmiti tūkstoši cilvēku. Salīdziniet to ar Eiropas sankciju sarakstu. 114 cilvēki ir tajā. Un saprotiet, kaut arī tieši no tā baidās. Šīm bailēm ir uh, savu veidu virtuāli distancēta daba. Bet godīgas būtu, godīgi būtu tāda rīcība, kad cilvēki Eiropā būtu teikuši, mēs negribam, lai mums būtu kā darīšana ar tiem, kas aplauka Krievijas tautu, negribam, lai mums būtu kā darīšana ar tiem, kas piesaļ šo eh, zādz, šīs zādzības ar militāram amaturam. Skaidrs, ka tas tiktu atbilstoši uzņemts. Es vēlreiz atkārtošu, ja jūs uzskatām cilvēkiem parādītu, kur paizplūst šie no Krievijas izvilktie līdzekļi. uz Krieviju kā šoks iedarbojās tās summas, kuras eh, Hāgā Jukas eh, strīdā saņēma uh, Krievijas advokāti. Jau iepriekš bija zināms, ka šis process uh, būs zaudēts Krievijai. Un kad cilvēki uzzināja, ka par to tiks samaksāts miljoniem dolāru, tad tas atcelt racis. Jums tādi piemēri ir simtiem. Kāpēc jūs par to klusējat? Nu, es nezinu. Haču. Gribu atbildēt uz smago jautājumu par Krimu. Es nereiz vien esmu sacījis, un arī šeit esmu gatavs atkārtot, ka, Krievija, ka Krimas aneksija ir pretlikumīga. Neskatoties uz visiem pamatojumiem, vai tādi ir vai nav, nav svarīgi. Tas tika īstenots nelikumīgi. Un tomēr mēs saprotam, ka Krievijas iedzīvotāji vairākumā iestājas par šo aneksiju. Kādā veidā tiek piedāvāts demokrātiskiem režīmam izdarīt to, ko iedzīvotāji kategoriski nevēlas. Es pats redzu tikai vienu ceļu, proti pārliecināt cilvēkus, ka jāuzvedas citādi. Kā? Nu, laikam tas būs kaut kāds kompromiss, eh, laikam sākumā tā būs brīvā ekonomiskā zona un pēc tam ceļš cauri Eiropai bez robežām pie šī jautājuma risinājuma. Taču šis ceļš ir gadu desmitiem garš. Citādi kā man saka Ukrainas kolēģi, kā saņēma, tā arī atdos. Saņēmi diktatorisku režīmu, demokrātas režīms nevar rīkoties tāpat. Es atvainojos, ka es neatbildēšu uz visiem jautājumiem, taču jūsu priekšstādātājs ir stingrs, tas jums ir labāk zināms nekā manu, man no viņa bail. Paldies! Einer muss immer die Rolle des Bad Cop spielen. Kādam jau šeit ir sliktais policists jāspēlē, nu, eh, Lebānas, eh, Libānas premjerministrs jau gaida eh, pie durvīm, viņam piecos ir jābūt pie parlamenta priekšsarētāja birojā, tāpēc mums vajadzēja censties vismaz ieturēt paredzēto laiku. Hodorkovski kungs, liels paldies jums no sirds! Jūsu sacītais bija ļoti svarīgs. Es domāju, arī jūs redzējāt to, cik daudzi jums izteica savu atbalstu. Paldies, ka bijāt šeit un saglabāsim mūsu kontaktus. Sorry. <laughs> Sorry for you. Damen und Herren, wir sind knapp in der Zeit. Dāmas un kungi, mums nav daudz laika, tāpēc es uzreiz sāku šo sanāksmes daļu. Man liels prieks, ka Libāns premjerministrs ir šodien pie mums. Manuprāt, tā ir valsts, kas pēdējos eh, gadus, gadu desmitus ir cietusi tik daudz kā reti kura ar daudziem konfliktiem, liela daļa no kuriem ir arī balstīta uz reliģiju, bet arī ir tādu pastarpinātu konfliktu plosīta, Libāna uh, ar četriem miljoniem iedzīvotāju šādos sarežģītos apstākļos uzņemas lielus upurus. Gandrīz gadu atpakaļ bija šajā valstī. Tur bija ne tikai 300 tūkstoši palestīniešu, kas nometnēs dzīvo, bet jau arī vairāk kā miljons bēgļu no Sīrijas. Un tad sarēķinot to brīdi 1,3 miljonus bēgļu, ko tas nozīmētu mūsu, piemēram, dzimtajai pilsētai vai reģionam. Padomājiet, es domāju, jūs arī tad nonāksiet pie secinājumiem par to, kādu slogu valsts ir uzņēmusies, pat ja tam ir arī zināms atbalsts, tā skaitā no Eiropas Savienības. Premjerministra kungs, lūdzu, vārds jums. Mr. Elmar Brok. Elmar Broka kungs. Ārlietu komitīs priekšsēdētāji. Cienītie komitejas deputāti un parlamenta deputāti dāmas un kungi. Man ir liels prieks atrasties Eiropas parlamentā šajā pēcpusdienā. Šī pēdējā pietura man ļoti veiksmīgai vizītei Briselē, kur mēs atjaunojām draudzīgās partnerības un draudzības saites starp Libānu un Eiropas Savienību. Es esmu īpaši gandarīts nonākt ārlietu komitejā, kas ir galvenais iesaistītais partneris ES ārlietu liet, politikā. Uh, mēs atrodamies šeit visaugstākajā demokrātiskās likumības līmenī no visām ES institūcijām. Tātad nav labākas vietas, e, kur uzrunāt Eiropu un tās cilvēkus, kā caur šo cilvēku pārstāvjiem un nodot jums manu ziņu. First. Pirmkārt, Es gribu runāt par draudzību, kas ir veidota uz bagātīgu vēsturī, vēsturisku un geogrāfisku tuv, tuvumu. Manas valsts Libānas draudzība. Libāna ir viena no senākajām demokrātijām mūsu reģionā. Otrs vēstījums no manis ir uh, uh, bāžu izteikšana jo mūsu reģionā notiek konflikti. Blakus esošajā Sīrijā notiek smags konflikts, un tas ļoti smagi ietekmē manu valsti, Libānu. Mēs uzņemam visvairāk sīriešu bēgļu. Un ar visām no tā izrietošajām sakām ekonomiski, politiski, sociāli un drošības ziņā, kādu slogu tas mums uzliek. Kāpēc Libāna e, tomēr tur robežu vaļā kopš sākās Sīrijas krīze? Mūsu viesm, viesmīlība, mūsu cilvēku viesmīlība tiek pārmērīga, pār, pārmērīgi pārbaudīta Daži, kvalitāti, e, e, daži atbalsta pasākumi būtu vajadzīgi no Eiropas, lai mīkstinātu šo e, ietekmi, kuru mūsu valdība par spīti lielajiem pulniņiem nespēja vien pati panest. Un tāpēc gribētu pateikties Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm par atbalstu, kas ir sniegts. Tomēr jāatzīst, ka šāda krīze vēl nav pieredzēta, un tāpēc ir vajadzīga reakcija, kas arī nav vēl pieredzēta. Tāpat laikā Libānas valdība turpina risināt šo krīzi nevis no tāda šaura leņķa skatoties, bet drīzāk um, izsaka kon eh, konkrētus kritērijus um, cilvēku uzņemšanai saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Terorisms ir vēl viens liels izaicinājums mūsu reģionā, ieskaitot Libānu teroristu grupas izmanto ļaunprātīgi islāmu, miers un saskaņa e, netiek nodrošināta, un mums ir jāskatās, lai mēs neiekristu lamatās, kuras ir izliktas, lai e, radītu nesaskaņas uz kultūras un reliģiju pamata. Nekavējoša reakcija ir ļoti svarīga mūsu drošībai. Un tāpēc e, mūsu bruņotie spēki un drošības spēki varonīgi arī dara par spīti ierobežotiem resursiem un par spīti dzīvības zaudējumiem un upuriem, kā to pierāda mūsu uh, uh, Mūsu karavīri, 26 karavīri, e, ir saņemta gūstā un 22 ir nocirsta galva. Es domāju, ka mums ir nepieciešama palīdzība mūsu armijai, jo mūsu karavīri katru dienu saskars ar draudiem, kas saistīti ar neparastiem uh, sodveidiem. Eh, politiskās krīzes risinājums reģionā ir vienīgā iespējamā izēja, un šajā kontekstā Palestīnas problēma tomēr paliek kā galvenā problēma. Pēc ļoti garām sarunām gadu garumā eh, mērķis nav sasniegts, un palestīniešiem joprojām liedz viņu neatņemamās tiesības uz pašu valsti. Arābu valstis 2002. gadā piedāvāja mie, Arābu miera iniciatīvu, kas bija visaptveroša pakotne, kur bija iekļauti visi konflikta aspekti, bet, diemžēl, Izraēla um, eh, tomēr turpina konfiscēt uh, palestīniešu zemes. Jeruzalem, svētā pilsēta, piedzīvo tādu pieredzi, kur tiek ietekmēt, izdarīt ietekmi gan uz kultūru, gan uz reliģisko dzīvi. Eiropas Savienībai ir iespēja e, nosodīt šādu rīcību, bet arī var izmantot savus diplomātiskos, politiskos un ekonomiskos rīkus, lai aizstāvētu taisnības uh, un visa, taisnīga un visaptveroša miera nodrošināšana, un, lai aizstāvētu uh, likumu. Neviens nedrīkst palikt nesodīts par šādu likumu pārkāpumu. Libāna cenšas nodrošināt savu stabilitātu un politisko koheiziju. Mūsu koalīcijas valdība galvenokārt strādā pie drošības palielināšanas un risina ekonomiskās sociālos jautājumus, vienmēr paturot prātā ievēlēt pre republikas prezidentu pēc iespējas drīzāk un nodrošināt institūciju darbības turpinājumu. Strādājot Briselē, jūs saprotat, ka vienprātības eh, meklēšana nevienmēr ir viegla. Un vēl viens vēstījums no manis ir par cerību. Lib Libāniešu iecietības uh, uh, modelis darbojas samērā labi par spīti milzīgajam spiedienam uz sociālo valsts līmeni. Libāna tomēr ietver sevi lielu iecietību. Un šis modelis eh, rāda, ka mūsu izturība ir jo īpaši svarīga, lai nodrošinātu labāku nākotni. Šī tradīcija. Eh, es saprotu, ka tagad man tiks uzdot daži jautājums, labprāt jūs uzklausīšu. Paldies. Lies, paldies. Let <laughs> me würde zu gern, gern das Wort Herrn Pagno geben, der Vēlētos dot vārdu Pagņokungam. Paldies, priekšsēdētāji, premjerministra kungs, paldies, ka esat mūsu viesis, un kā jau to nu pats sacīja priekšsēdētājs Broks, es vēlos izteikties ne tikai kā šīs ārlietas komitejas Eiropas parlamentā loceks, bet arī kā vicepriekšsēdētājs. Uh, Eh, Mašrek eh, starp parlamentu delegācijā. Eh, Premjerministra kungs un prokungs arī to sacīja, ka ir milzīga migrantu plūsma no, no Sīrijas, kas nu jau ir 18% no Lībijas iedzīvotājiem. Tas ir Libāns iedzīvotājiem. Tas jau ir milzīgs skaits. Tas jau būtu 12 eh, līdz 15 miljoniem cilvēku atbilstoši Francijai. Tātad mēs varam izteikt jums uzslavu jūsu valstī par šādu darbību. Taču ANO uh, palīdzības programmā vairs nav līdzekļu, kad bija zināmi riski par to, ka šie bēgļi varētu kļūt uh, par uh, bezpajumtniekiem un cilvēkiem, kas nonāk nabadzībā. Tad jautājums, kā jūs varētu mums Eiropas institūcijām palīdzēt, lai e, visi līdzekļi, e, viss atbalsts, kas ir paredzēts bēgļiem, nonākt jūsu valstī. Un tad vēl ir e, politiskas sekas Libānā. Mēs redzējām, ka Hezbollah novērsās no savas pēdiņās sākotnējās misijas. Um, vērsties pret Izrēlu, lai militāri tagad atbalstītu pašarā Asadu. Un tas eh, notika pēc 2005. gadā notikušās eh, karīrī slepkavības. Un tas var arī sāpsnāt situāciju valsts iekšienē ar šītiem, starp šītiem un Hezbollah piekritējiem. Un iespējams, ka tas, diemžēl, ilgtermiņā ietekmēs situāciju Libānā. Es gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministrs kungs saka, Predes kungs. Liels paldies, ka esat mūsu viesi un ka jūs mūs uzrunājat. Es runāšu par jūsu valsts grūtībām citā mazliet kontekstā vēlos uzsvērt. Uh, par iekšējo situāciju. Jūs atkal piedzīvojat dziļu uh, politisko krīzu, Lehman uh, prezidentūra uh, nolika savu mandātu pirms dažiem mēnešiem, uh, jaunas kandidatūras nav, un pat laban norisinās debates par iespēju mainīt vēlēšanu likumu, ja pareizi saprot, pastāv konflikts starp sistēmu un to, ko, ja pareizi sapratu, varētu saukt par 64 vai respektīvi 68 parlamenta deputātu ievēlēšanu uz proporcionālas sistēmas pamatu un pārējie tad tiktu pieņemti uz mažoritārās sistēmas pamatu. Vai jūs uzskatāt, ka saprātīgā termiņā, nu varbūt ne līdz decembra beigām, varēs panākt uh, konsensu par šo schēmu, vai arī būs krīze, kas eh, turpināsies vēl visu nākošo gadu. Lielas paldies! Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētā. Salāmu kungs, es gribu jūs pasveicināt arābu valodā. Jautājums, kuru jū, jūs uzdevāt, bija par grūtībām, ar kurām saskaras Libāna. Jūs pieminēt bēgļus no Sīrijas. Mēs zinām par grūtībām saistības, saistībā ar Sīriju. Ko dara jūsu valdība, lai nepieļautu Hezbollaham e, izvērst savu darbību Sīrijā? Un par Islāma valsti? Mums ir grūti tik īsā laikā saprast, kā viņiem izdevās aptvert tik daudz, tik lielu teritoriju iegūt. Kurš atbalsta islāma valsti un kā jūs domājat, cik ilgi šī cīņa notiks? Jūs vēl pieminējat arī Palestīnas jautājumu. Arī mēs eh, gribētu saprast, redzēt, lai šī problēma tiktu atrisināta. Vai jūs domājat, ka Palestīnas atzīšana uh, palīdzētu vai traucētu miera procesam? Paldies! Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies. Es esmu šeit. Sveicu no ECR grupas. Mēs esam trešā grupa. Un es jūtu līdz Libāniešiem. Tā ir maza valsts, kas eh, eh, nav redzējusi mieru jau 30 gadus. Un tagad pie jums notiek šītu un sunītu konflikts jūsu kaimiņu valstī. Divi jautājumi. Tiek zināts, Eiroņūs, jūsu drošības dienesti ir aizturējuši otro Abu Bakri al-Baghdādu otro vīru. Viņš ir no Islāma valsts. Un tiek runāts par 20 uh, libāniešu mm, aizturētajiem, kas atrodas Lib Islāma valsts karavīru vietā un par turku robežu. Tur ir, te ir teritorijas, kur, kur patrulē turku spēki. Un arī tiek šauts no šīs teritorijas, kā Katāra var uh, var novērst e, Islāma valsts draudus. Paldies priekšsēdētāji. Startautiskā kopiena, kas, protams, ir ASV un Eiropa, faktiski neko nevar atbildēt, nevar reaģēt uz jūsu reģionu problēmām. Un Faktiski mēs neko īsti nedaram, tikai vienīgi sniedzam humanitāru palīdzību bēgļiem. Eh, runājot par Palestīnu, Oslo process neko nedod. Un arī darbojas pret 4. Eh, Ženēvas konvenciju. Pēdējos 50 gados notiek kolonizācija, teritorija kolonizācija. Sīrijā eh, Man ir jautājums. Izlāma ekstrāmistu pieaugums reģionā, vai tās ir sekas izmisumam, tam, ka trūkst uh, risinājumu un cerības? Jūs to savā Beirotas rezolūcijā par Palestīnu pieminētu un par Jordāniju. Starp Sīriju un Irāku notiek konflikts un acīm redzot vēl ir arī Palestīnas un Izraels konflikts. Un vēl viens jautājums. Kā jūs domājat, Eiropas Savienības tendence uz nāk klajā ar retoriskiem paziņojumiem? Neko tie nepalīdz. Mm, faktiski nekādi politiski risinājumi netiek pieņemti. Kā jums tas šķiet? Vai nākotnē varētu būt eksplozijas vai risinājums scenārijs? Paldies, priekšstādātājs, es sveicināties, sveicināts premjerministri. 2004. gadā pēc garām sarunām par Dohas, eh, tik sanāk panākta Dohas vienošanās sarunās uzstājās arī Katārs bijušais emīrs, bija ārābu lības, līgas bijušais premjer eh, vadītājs, ārlietu ministri, af, ministrs no Saudarābijas, Sīrijas, eh, Persijas, bija, Irāns bijušais premjerministrs, vadīja to eh, Sulēmans, Libāns premjer, premjerministrs līdz eh, iepriekšējiem gadam. Un ir mēģinājums ievēlēt jaunu uh, vadītāju, um, prezidentu vesels piecas reizes, tagad varbūt jau vesels desmit. Vai jūs domājat, ka 2004. gadā esošie spēki varētu iejaukties, lai palīdzētu ievēlēt uh, premjerministres, varētu jums uzdot uh, daudz jautājumus, taču es domāju, jau šajā jautājumā ir daudz jautājumu. Kāda ir Hezbollah nozīme Sīrijas konfliktā un cik lielā mērā uh, viss tas ietekmē Libānas iedzīvotājus? Thanks, President. Uh, Prime Minister. Paldies. Sveicu jūs uh, pie mums. Jūs esat mūsu draugi. Jūsu valsts ir pelnījusi atbalstu un pateicību. Un mēs jūs ļoti atbalstām. Man ir divpusējs jautājums. Jūs teicāt, ka es palīdzība ir bijusi. Uh, 3 miljārdus mēs esam piešķīruši humanitāriem līdzekļiem um, nolūkiem, bet uh, jūsu valsts ir tik maza un jūs tik daudz darāt. Ko jūs vēl gaidāt no mums? Droši vien jums ir plašāks saraksts. Ņemot vērā, ka tuvo austrumu politika ir saistīta ar pilnīgi visu citu, un es uh, ņemu vērā jūsu komentārus par mieru procesu Palestīnā, jo, manuprāt, tas nav ne mieru, ne, ne ne process vispār. Mums, mēs nedrīkstam novērsties no Palestīnas un aizmirst vispārējo reģionu. Attiecībā uz Palestīnas atzīšanu jums jau uzdevu jautājumu par labumu un, un ietekmi no tā, ka mēs varētu atzīt Palestīnu kā valstu, jo Skotijā, apvienotā karalista, Zviedrija jau pēdējās stundās, tāpat kā Franču parlaments, runā par šo. Kāds ir jūsu vērtējums par šo procesu? Beidzot veidojas tā, it kā atbalsts tam. Un, ja mēs runājam par dažādām partijām un valstīm, tad ko mēs varam darīt, lai varam reanimēt miera procesu tuvējos austrumos? Grazie, prezidente. Intanto unisco anch'io i. Paldies, priekšsēdētājs. Gribu izteikt abrīnu par to, kā Libāna sniedz humanitāru palīdzību bēgļiem. svarīga daļa no atbalsta, ko Eiropai vajadzētu sniegt šajā grūtajā laikā, Un skatoties no cita leņķa, no politiskā viedokļa, jūsu uh, loma ir ļoti svarīga, tad, kad Eiropas Savienība domā par savu ģeopolitisko lomu. Vai jūs varētu atklāti pateikt par to, ko Eiropa nav izdarījusi un ko mēs cerams ar Mogherīnī vadībā izdarīsim. Kā itālis es gribētu pavaicāt jums, ko jūs domājat. Par uh, mūsu plānu bēgļu jautājumā, jo Islāma valsts Uh, darbojas tā, ka mums ir jāspēj viņiem pretoties. Es ceru, ka tas nav neiejūtīgs jautājums, bet uh, jūsu armija ir atstāta uh, savā, ir atstāta novērtā. Vai jūsu bruņotie spēki var tikt galā ar šādu izaicinājumu, kas kļūst ar vien bīstamāks? un Eiropai vajadzētu bažīties par iznākumu. Vai jūs varat sniegt jaunāko informāciju par jūsu pretošanos e, islāma valstī un labākie novēlējumi jūsu valstī? Hvala. E, spoštovani gospod e, predsednik vlade, vesel sem vašega. Lielas paldies, premjer kungs. Man ir liels prieks eh, jūs uzklausīt. Pavisam nesen es biju Libānā vizītē, un es pats redzēju, kā, cik grūti sarežģīta ir situācija Libānā, un jums noteikti esat pelnījuši mūsu atbalsti. Jūsu parlaments ir pagarinājis savu mandātu uz diviem gadiem, un pašlaik jūs iztiekat bez prezidenta jau kādu laiku. Man ir līdzīgs jautājums, kā prediskungs uzdeva, bet es domāju, ka būtu drošāk, ja demokrātiskās institūcijas darbotos kārtīgi. Da, e, daudzveidība bagātina un vairākas identitātes var sadzīvot kopā. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, ko mēs varam sagaidīt un ko mēs, kad mēs varam sagaidīt. Paldies, priekšsādētāji. Esiet sveicināts, premjerkungs. Libāna ir brīnumainā kārtā izvairījusies no kara briesmām, un es ceru, ka reformu process veiksmīgi noslēgsies. Bet par propagandu runā, ka Hezbollah gūst virsroku un tā tālāk, bet Situācija nestabila Sīrijā, un reģionālie spēlētāji arī nodrošina finansējumu Sīrijā. Vai jūs baidāties, ka, ka nākamā fāze e, hausa radīšanā varētu izvērsties jūsu valstī? Un kādu ietekmi rada bēgļi uz jūsu ekonomiku? Vai jūs lūdzat ekonomisko palīdzību no Eiropas? Grazie, Presidente, e un sincero ringraziamento. Paldies priekšādātāji un pateicos Libānas premjerministram par viņa valsts dēvumu vidusjūras um, mieru nodrošinājumā. Libāna ir apdraudēta. Mēs jau runājam par islāmu valsti, bet ir arī citas uh, bīstām, citi bīstami momenti par, runājot konkrēti par Hezbollas darbību, tā izsaka draudus. E, tā var radīt konfliktus Libānas teritorijā vai pie robežas ar Sībiri, Sīriju. Un notiek Hezbollah e, militārā intervence Libānā. Ņemot vērā visu šo grūto situāciju un lielo bēgļu skaitu no Sīrijas, kā arī Palestīnas bēgļiem, ir uzsvērtas, iepriekšēja runāja uzsvēra politiskās grūtības, vai jūsu valsts spēs tikt galā ar lielāku eskalāciju Eh, ko rada Islāma valsts un Hezbollah, un ko Eiropas Savienība var darīt šajā kontekstā un apvienotā nāciju misija. Un otrais jautājums. Kādu lomu var spēlēt Lib Libāna atzī, eh, Palestīnas atzīšanā? Daudzi no mums uzskata, ka tas palīdzētu atgriezt abas puses pie sarunu galda un nodrošināt mieru. Kovin Mike. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšēdētāji. Šodien es šodien šķērsoju Libānas-Sīrijas uh, robežu, atgriežoties no uh, sanāksmes par pretterorismu Sīrijā. Mans jautājums ir tāds, kā jūsu valsts var palīdzēt Asad režīmam, kuru atbalsta Eiropas Savienība? Es esmu pārliecināts, ka ja Islāma valsts uzvarēs, tad nākamā būs Libāna, pēc tam Izrēla. President. I start by. Vispirms es gribētu pateikties par jūsu siltajām jūtām, kas izskanēja šeit no katra no jums. Un es negaidīju tik daudz komentāru, tik daudz jautājumu bet tas noteikti norāda uz to, ka jums ir bažas un ka jums uh, uztraucaties par Libānu un libāniešiem. Lielas paldies par šo novērtējumu un šīm bažām. Vairums no jautājumiem un komentāriem runāja par līdzīgu, līdzība, līdzīgām tēmām kas skar mūsu situāciju. Es saprotu, ka mums ir maz laika, un es nevaru aizņemt uh, ja, pietiekoši daudz laika, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, bet es mēģināšu atbildēt uz svarīgākajiem jautājumiem. Es ceru, ka līdz ar to būs atbildēts vairamam no jums. Sākumā mazliet par mūsu iekšējo politisko krīzi. Jā, tāda mums ir. Mēs nevaram ievēlēt li vēl līdz šim prezidentu. Mandāts mūsu parlamentam ir pagarināts. Nu, mēs joprojām cīnāmies ar koalīcijas valdību, kura cenšas tikt galā ar šo grūto situāciju, bet ko es varu pateikt? Jā, demokrātija Libānā ir mums kalpos labos un sliktos laikos, un mēs joprojām vēršamies pie demokrātijas, pie mūsu konstitūcijas, reizēm, lai atrisinātu mūsu problēmas, reizēm, lai neatrisinātu problēmas. Bet kamēr demokrātija ir, tad es ceru, ka drīzumā mēs, tāpat kā agrāk, varēsim atrisināt mūsu politisko krīzi. Es to saku, jo es atrodos ārlietu komitejā. Es runāju ar deputātiem, kuri saprot, cik svarīgi ir uzturēt un atbalstīt demokrātiju. Un Libānai ir ilg, ilga tradīcija kas attiecas uz Sīrijas konfliktu un sekām, kas jūtams Libānā konkrēti, atbildot uz jautājumiem, kas izskanēja vairāk kārt par libāniešu politisko partiju iesaistīšanos šajā Sīrijas konfrontācijā, konfliktā. Es gribētu teikt, kad mana valdība tika veidota, mana koalīcijas valdība, tad mēs spējām nākt klajā ar uzticības balsojumu, un tas bija ļoti svarīgi, lai visas politiskās frakcijas, ieskaitot Hezbollah, piekristu un pieņemtu šo asociācijas politiku, bet, diemžēl, kopš tā laika un īstenību e, tagad ir atšķirība. Mēs cenšamies darīt cik vien labi varam, bet zināmās situācijās mums Eh, tieši tajās situācijās, kuras jūs uztver, uzsverāt, mums nav izdevi, izdevies gūt panākumus, bet mēs turpinām censties ieviest šo politiku. Man nav pašlaik pilnīgas atbildes, bet jā. Bet šī situācija nav no tām vienkāršākajām. Par islām valsts mm, radīto situāciju dzirdēju jautājumus, kāpēc islām valsts ir attīstījusies, kāpēc ir radies šis ekstrēmisms. Es varu vienkārši pateikt, jā, saknes slēpjas tas, ka netika uh, pieļauts tas, ka mērenība būtu uh, galvenā šajā reģiona, un bez tās nevar gūt mieru, kamēr nav miera risinājumu, jo vairāk ekstrēmisms izpaužas, un vairāk arī terorisms rodas. Teroristi saka pasaulē, ka viņi šīs ēras supermeni, viņi izmanto sociālos mēdījus, lai veicinātu, ja popularizētu savu tēlu. Uh, E, nopietnas risinājums, mierpilns risinājums reģionā e, stiprinās mērenību un pārtrauks ekstrēmismu izpausmes. Tāpēc es, e, es arī dzirdēju, ka jūs piekrītat Palestīnas situācijas risinājumam. Uh, Jā, mums ir liela problēma ar bēgļiem. Mums ir uzlikts pārāk liels sloks, tāpēc tieši šeit mums vajag vēl vairāk humanitārās palīdzības, finansu palīdzības mūsu infrastruktūrai, mūsu institūcijām, un tāpēc pirms pāris mēnešiem mēs izveidojam jaunu pieeju, ņemot vērā ne tikai bēgļus, bet arī uzņēmēju kopienu, jo, lai izturētu šo slogu, ko uzliek Sīrijas bēgļi, mums ir jāstiprina arī pašiem savi iedzīvotāji. Un tieši šeit Eiropas Savienība ar divpusējām pro, mm, pro, programmām ir ļoti mums palīdzējusi. Un ļoti veiksmīgi. Arī militārajā jomā militārā palīdzība, kas tika sniegta, tātad zināšanas tika sniegtas mūsu armijai. Armija nodrošina mieru, kārtību par spīti šiem konfliktiem reģionā. Ja mēs esam spēruši lielus soļus, ne tikai ieviešot kārtību un likumu, bet arī um, mazinot sektu un reliģiju nesaskaņas, kuras gribēja izmantot ekstrēmisti Libānā. Tas ir būtisks pamats tām, lai varētu turpināt izmantot un saņemt visu atbalstu. Jā, es eh, var mūs turpināt eh, atbalstīt ar kaimiņu attiecību politiku, radot jaunas iespējas reģionā un es domāju, ka es arī jūtu šo atbildību, mm, bet parlaments eh, kā tāds arī to ir, ir par to atbildīgs. Mēs ļoti pateicamies. Par itāļu dalību. Jā, mēs ļoti augstu novērtējam jūsu dalību. Mēs to novērtējam, un uh, tas viss ir noticis ļoti veiksmīgi pēdējos deviņos gados, kopš 2006. gada. Uh, ir saņemta palīdzība, kas sniedz nepieciešamo mieru un stabilitāti svarīgā Lipān, Libānas daļā, tas ir Dienvidu Libānā. Es ceru, ka drīz mēs, atri, mēs pieņemsim jaunu vēlēšanu likumu Libānā, kas pā, vēl veicinās mūsu demokrātiju. Līdz ar to mēs ievēlēsim jaunu prezidentu un varēsim izpildīt to, ko konstitūcija nosaka, tātad brīvības un valsts eh, suverenitāte. Šķiet, ka man eh, ir jābeidz uzruna. Vēlreiz gribu atkārtot par spīti mūsu politiskajai krīzē un spriedzē reģionā. Es gribētu, lai jūs zinātu, ka mūsu monetārā sistēma banku pasaule ir ļoti veiksmīga par spīti visam. Un tas var palīdzēt arī investīciju jomā. Libāna ir ļoti dinamiska ekonomika. Jā, mēs būsim pateicīgi, ja mūs ņems vērā un ja es bankas arī turpinās iesāktos projektus Libānā. Šorīt man bija laba tikšanās ar Junkeru kungu, priekšsēdēto Junkeru, Mogherīnī kundzi, un viņi izteica bažas arī un arī apņēmību atbalstot Libānu. Es ceru, ka tas materializēsies divpusējā palīdzībā un reģionālā palīdzībā, lai vēlreiz atkārtoju, lai ievērētu mērenību, nevis ekstrēmismu iemesli, kas ir radu, e, izraisījuši ekstrēmis un islāma valsti. Es domāju, ka e, tas nozīmē, ka nav pieņemts lēmums pirms diviem gadiem stājoties pretī šai situācijas attīstībai Sīrijā. Ja pirms diviem gadiem to izdarīta pašā Sīrijas e, problēmas sākumā, tad mēs nebūtu nonākuši tik tālu, bet starptautiski, godīgi sakot, situācija vienkārši tai ļāva attīstīties tā, kā tā ir attīstījusies. Un starptautiskie līderi pēdējā laikā arī apvienotajās nācijās, ģenerāla asamblējā, um, ka es brīnījos, ka man vaicāja viens līderis, ko jūs domājat, ko mēs varam izdarīt Sīrijā, ko tur vajadzētu darīt. Bet tas, ko vajadzēja pirms diviem gadiem izdarīt, netika izdarīts, un tagad mēs esam tā kā apmaldījušies, un Jā, politisks risinājums ir obligāts Sīrijā. Un tas ņemtu vērā esošo situāciju uz vietas un izstrādāt kaut ko reālu. Ir pūliņi, kas ir izdarīti, lai nonāktu pie politiska risinājuma, bet vēl vajadzēs lielu drosmi un dinamismu un lielu agresivitāti agresivitāti starptautiski, lai pārtrauktu asins izliešanu un ekstrēmismu un šo slaktiņu, kas notiek katru dienu. Paldies jums visiem vēlreiz. Laikam mums jāiet tālāk. Es ceru jūs eh, satikt varbūt Libānā. Gaidam jūs ciemos. Es priecos, ka viens no jūsu kolēģiem nu pat bijis Libānā un arī nu, novēroju uz vietas situāciju. E, mēs kontrolējam situāciju, pie mums ir droši, un jūs Libānā varat baudīt laiku, bet arī varat sajust, e, kāda ir situācija. Jūs esat visi laipni aicināti vēlreiz, un vēlreiz paldies par šo iespēju. Prime Minister, thank you very much. Paldies, premjerministra kungs. Novēlam jūs tautai vislabāko. Ja mēs runājam par islāma valsti, viņi negrib vēst sārunas, viņi negrib nekādos kompromisos iekļauties, un tāpēc ir jo vēl grūtāk, jo ir jāpaveic kaut kas arī militāri pirms ir iespējams politisks kompromiss. Šovakar mēs to laikam neatrisināsim, bet paldies jums vislabāko! go to Lebanon in February. Yeah? So you're coming to Lebanon in February? Vamos a empezar con el segundo tema, el intercambio. Atsāksim darbu. Nākamais kārtības punkts ir viedokļa apmaiņa ar Bernardino Leon, kurš ir ANO īpašais pārstāvis un tā ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis Lībijā. Man īpaši prieks sveikt jūs, Leon kungs, jūsu amatā. Paldies, ka ieradāties apmainīties ar viedokļiem ar Eiropas parlamentu ārlietu komiteju. Kā jūs zināt, mēs sekojam ļoti rūpīgi situācijai uz dienvidiem no vidusjūras un situācija Lībijā mums ir īpaši svarīga pēc 17. novembra ārlietu ministru padomas sanāksmes tika pausta, pausts atbalsts um, sarežģītajā situācijā, tīpaši pēc jūsu konstitucionālās, Lībijas konstitucionālās tiesas lēmumu par vēlēšanām. Priekšsēdētāja mikrofons, diemžēl, izslēdzies ir. Tā tad eh, tika uzsvērts, ka na, pašreizējā situācija nav vienota militāra atrisinājuma. Lai uzsākt debats, došu jums e, vārdu vispirms e, īsam ievadam, kādas desmit minūtes par pašreizējo situāciju Lībijā. Vēlamies no jums īpaši dzirdēt vairāk par to, ko Eiropas Savienība varētu piedāvāt e, kā risinājumu situācijai. Jā, labdien! Prieks būt šeit! iespēja atgriezties Eiropas parlamentā pēc trim gadiem Eiropas Savienības saimē man sāka pietrūkt Brisele. Varbūt kādam eh, tas būs pārsteigums, ka, eh, ka kāda var pietrūkt Brisele, ir tīpaši tiem, kas dzīvo Eiropas dienvidos, bet tik tiešām man pietrūka Briseles, Briseles gaismu, Briseles iestāžu Man prieks, ka esmu šobrīd šeit, var apmainīties ar viedokļiem ar jums. Kā jūs zinat, situācija Lībijā ir sarežģīta. Un eh, it īpaši pēdējo 4-5 mēnešu laikā tas raisa bažas kopš aptuveni jūlija, kad aizvien vairāk eh, bija konfrontāciju ap Tripoli, kur islāmiskie militārie grupējumi. aicināja eh, pārējos grupējums atstāt Tripols lidostu un, un arī politiskā retorika par atsevišķu spēku atstumšanu un par tiem grupējumiem, kas ir tuvi bijušam Kadafi režīmam, atjaunot varu Lībijā un tādējādi traucēt pārējais procesam. Mums bija aptuveni divi, divu mēnešu konfrontācijas posms Tripolē, kam sekoja tāds mierīgāks laiks. Un pēc tam konfrontācija atsākās gan Bengāzī, gan arī citās vietās uz rietumiem no Tripols. Un tāda nu, ir situācija, kurā mēs atrodamies, tāda konfrontācija uz vietas, starptautiskā sabiedrība, ANO, Eiropas Savienība ir rēģējusi uz šo konfrontāciju un nestabilitāti jo tas viss rada bažas starptautiskai sabiedrībai, milzīgajām sekām, kas tik daudzos aspektos būtu Eiropai un arī Lībijas kaimiņu valstīm, kā sekas nestabilitātei Lībijā. Tas ir saistīts ar stabilitāti reģionā kopumā. Tas būtu kā negatīva ietekme gan uz turismu reģionā, gan uz migrantu plūsmām. Jebkas, kas notiek Lībijā, ietekmē visu reģionu, ietekmē arī Eiropu. Un tas rada bažas visā starptautiskajā sabiedrībā. Mūsu reakcija jau no paša sākuma bija censties atjaunot politisko procesu, atjaunot to, ko varētu saukt par pāreju, pārejas procesu. Bieži vien procesi Lībijā nos, nosaukums ziņā vismaz nozīmē kaut ko uh, citu nekā citās valstīs. Lībijā mēs runājam par pāreju no nēsošas valsts, no diktatūras, kas ne tikai iznīcināja esošās struktūras, institūcijas, bet iznīcināja arī jebkādu veidu politiskās konstrukcijas, tāpat arī domāšanas veidu, pat politisko kultūru kā tādu Lībijas sabiedrībā. Un šādi destruktīvie rezultāti ir jūtami jau vēl šobrīd, un tas viss ir saistīts ar krīzi, kuru valsts izjūt lai, pār, lai atgrieztos pārejas procesā. Tas ir tas, ko starptautiskā sabiedrība centās panākt. Sākumā mēs strādājām ar pārstāvu palātu, kas ir vienīgā starptautiski atzītā demokrātiskā institūcija, kā zināms, kā kad mēs viens process parlamenta deputāti bija iesaistīti šajā procesā, tie, kas apmeklēja parlamenta sesijas no sākuma, un paši bija no Misrātas, Tripolis, no Lībijas rietumiem. Tur, kur parlaments tika boikotēts. Bet tad to procesu novembra sākumā apturēja kad tika Lībijas augstākā tiesā pieņemts lēmums ļoti eh, tādā divdomīgā spriedumi ietvaros, kas nenoteica skaidru institucionālu karti valstī. bet to pieņēma politiskie spēki no bijušā kongresa Tripolē, atzīstot, ka pārstāvu palāta nav reprezentatīvs orgāns un ka vara piedar kongresam Tripolē. Un tagad viss politiskais process ir kļūs vēl sarežģītāks, lai kā arī traktētu augstākās tiesas spriedumu. Ir ļoti grūti to interpretēt. Lai kā arī to daram, ir skaidrs, ka uz vietas ir notikušas pārmaiņas. Pirmkārt jau tādēļ, ka neviena no parlamentiem, neviens no parlamentiem nav ar opozīciju. viens no principiem, pie kuriem mēs vienmēr strādājam, ir tas, ka leģitimitāte izriet no tā, ka ir pozīcija un opozīcija, un ja nevienam no parlamentiem nav opozīcija, tad neviens no tiem nav arī pilnībā leģitīms. Otrakārt, dažādo dalībnieku uztver par to, kāda ir viņu loma Nacionālajā kongresā, ir mainījusies, un tagad tā ir daudz šī apziņa, ir daudz spēcīgāka. Un arī tas prasa mums mainīt to, kā mēs strādājam uz vietas. Daži no dalībniekiem gadamiešs viens dialogā parlaments, kas mm, boikotēja Tebrukas parlamenta sesiju. Tagad ir pieņēmuši tiesas spriedumu. Un kaut arī starptautiskā sabiedrība varbūt nevēlas pieņemt šo tekstu, mums ir bijis jāmaina savu pieeju. Nu, tas ir noticis pēdējo trīs nedēļu laikā. Šobrīd mēs esam ļoti tuvu tam, lai varētu paziņot par atgriešanos pie politiskā procesa. Mēs domājam, ka tas notiks pavisam drīz, varbūt pat tuvāko dienu laikā. Un tad varbūt mēs nākamnedēļ varēsim atgriezties pie Gedames procesa. vai par kuru no Lībijas pilsētu puses vienosies, kur varētu atsākt politisko procesu. Pēc būtības vienošanās ir panākta starp visām iesaistītajām pusēm, bet ir jāveic vēl tāds detalizētāks darbs šī procesa apstiprināšanai. Rītdien ministru līmenī būs svarīga tikšanās šeit Briselē Šī tikšanās ļaus mums rast starptautisko atbalstu, arī, lai varētu atgriezties pie šī politiskā procesa. Un atbildot uz jautājumu, ar kur tik iesāk šī sanāksme, ko Eiropas Savienība var darīt, ANO viedoklis ir tāds, ka Eiropas Savienība var ļoti daudz ko panākt, gan politiskā līmenī, jo ES ir būtisks Lībijas partneris, atšķirībā no citiem kaimiņiem. Eiropas Savienība ir tāds partners, kas tiek uztvērts kā neitrāls. kuram ir liela ietekme, liela ietekme Tarbrukā un Tripolē. Līdz ar to Eiropas Savienība ir būtisks spēlētājs šajā procesā. Gan Eiropas Savienība kopumā, gan atsevišķie dalību valstu vēstnieki sadarbojas, RANO sadarbojas ļoti aktīvi un konstruktīvi, spēlējot savu lomu šajā miera procesā. Ekonomikas Savienība arī ir galvenais tirdzniecības partners Lībijai visās nozarēs, visās jomās. Pamatā jau runa ir par energoresursiem, bet visās jomās Eiropas Savienība ir galvenais Lībijas ekonomikas partners. Un atbildība, un arī es pat teiktu, nepieciešamība skaidrot Lībijas sarunu vedējiem, ka šī ir tikai politiska vienošanās un situācija, kas ir pieņemama visiem, ka tikai tādā veidā ekonomikas plūsma turpināsies kamēr ir pilnīgs apjukums par to, ar ko īsti runāt, kurš īsti atbild par ko. Un par to, kas īsti notiek ar centrālo banku un Lībijas investīciju iestādi. Kas ir ar bruņotiem grupējumiem, kas vēlas pārņemt kontroli pār naftas instalācijām un nacionālām un starptautiskajām kompānijām Daudzas Eiropas valsts atzīst vienu valdību, vienu parlamentu, bet faktiskā juridiskā struktūra Lībijā atzīst citu valdību un citu parlamentu, un tas arī lielā mērā, mērā atstāja ietekmu uz starptautiskajiem uzņēmiem. Eiropā ir nepieciešams skaidrot Lībijas puses sarunu vedējiem, ka situācija ir jāatrisina un ka ir jāpanāk politiska vienošanās, lai atjaunotu veselīgas ekonomiskas eh, attiecības ar rietumu pasauli un galvenokārt jau Eiropas Savienību, kas ir lielākais ekonomiskais partners. Tad daudz ko varētu sacīt par eh, drošības situāciju, jo tieši Eiropas valstis bija tās, kas uzņēmās vadošo lomu revolūcijā pret Kadafi, abas konfliktējošās puses skatās uz Eiropu kā būtisku partneri kopīgā revolūcijā un kā būtisku partneri jaunas Lībijas izveidē, kas ietver arī tā skaitā drošības aspektus. Un lielā mērā saistīt, eh, saistībā ar drošības jautājumu un terorismu jautājumu Eiropa arī izjūt draudus no teroristiskiem grupējumiem. Un jūs jau zināt, ka Austrum pilsētās, Aktānā, Bengāzī, šis drauds ir īpaši jūtams. Bet tas nav tikai austrumos, arī valsts dienvidos. Eiropas Savienība aktīvi darbojās visā Sahela reģionā runa ir par džihādistiem un viņu treniņu nometnēm, apmācību nometnēm valsts dienvidos un rietumos. Tāds vismaz baumas ir, ka džihādisti darbojas iespējams arī Tunisijā. Tā kā šeit ir bažas ne tikai par Lībiju, bet arī par visu reģionu kopumā un par Tunisiju, arī Alžīriju, kur stabilitāte un drošība arī rada bažas. Tā kā Eiropas Savienība ir būtisks partners drošībā, politikā, ekonomikā, lai cieši iesaistītu visā politiskajā procesā, arī pamata partneris sadarbībā ar ANO. Ar Un tas, kā Eiropas Savienības pārstāv vada ANO misiju, kas pirms tam pārstāvēja dienvidu valstu sadarbību. Un tas parāda tikai to, ka tā ir atzinība tam, ko Eiropas Savienība ir paveikusi pēdējos gados. Viņa lomas atzīšana kā neitrāls procesa virzītājs, kurš cenšas panākt stabilitāti valstīs uz dienvidiem no vidusjūras, un tieši Lībijas gadījumā tas tieši tas, kas notiek. Šis ir process, kas varētu būt kā pēdējā iespēja Lībijai. Ja Viņi nevarēs izmantot tās iespējas tuvākajās dienās, kas viņiem paverās ar jauno Gedames divi procesu. Tad varētu konstatēt, ka viņi ir palaiduši garām iespēju rast politisku risinājumu, un virzība varētu tālāk notikt uz konfrontāciju, uz lielāku drošības trūkumu, un tad ir, acim redzot, jāsamazina pieejamās iespējas, jāuzņemās vadošo loma. Atcīmredzot vadošo lomu, tad nu, tādā gadījumā uzņemsies tie, kas eh, prasa konfrontācijas, stiprinā, pastiprināšanu, un tad jau būs eh, virzīšanās prom no politiska risinājuma. Tā kā šis ir pēdējais laiks starptautiskai sabiedrībai sūtīt spēcīgu signālu, un es domāju, ka arī jūs komiteju var skaidri sūtīt šo signālu visām uh, iesaistītajām pusēm Lībijā, ka viņiem ir jādara viss iespējamais, lai atrastu politisku risinājumu. Viņiem ir jāsaprot, ka mēs neredzam citu risinājumu kā vien politisko. Un viņiem ir jāskatās tālāk par savām individuālajām interesēm, par, jādomā par valsts kopīgām interesēm, par sadarbību ar starptautisko sabiedrību. Priekšsēdētāji kungs, tas ir būtiskākais, ko vēlēs sacīt, bet viedokļa apmaiņā varbūt um, arī padziļinātāk pievērsīšos dažādiem uh, aspektiem, kas um, droši vien būs svarīgi. Jā, paldies, Leon kungs, mums ir pietiekams laiks arī diskusijai. Varam piedāvāt katram no runātājiem divas minūtes. Mediem Mon kungs vispirms. Paldies, uh, priekšsēdētāji, paldies Leona kungam par ierašanos šeit novēlu jums e, veiksmi jūsu grūtajā darbā. Mēs zinām, ka iekšējais dialogs ir ļoti sarežģīts un konstitucionāls tiesas pēdējais spriedums padarīs situāciju vēl sarežģītāku. Jautājums. Ir grūti savietot e, starptautiskās sabiedrības vēlmes ar iekšpolitiskiem procesiem. Vai mēs eh, cenšamies arī iesaistīt kaimiņā, eh, kaimiņu valstis, lai nonāktu pie risinājuma? Eiropas Savienība 100. septembra paziņojumā centās šo procesu atbalstīt, bet eh, varbūt jūs varat pateikt vairāk, cik liela konverģence pastāv. Un otrkārt, vai jūs par šo ministru konferenci rītdien varat pastāstīt vairāk? Un visbeidzot, Rezolūcija 2174, es runāju par ANO drošības padomas rezolūciju. Ko tas ir devis, eh, ko šajos četros mēnešos kopš eh, rezolūcijas pieņemšanas? Kāda ir pirmie rezultāti? Ko mēs varam konstatēt eh, šajos četros mēnešos kopš šī rezolūcija bijusi spēkā? Tātad Pansēri kungs tālāk. Nākšajiem runātājiem jāsamazina laiks ar uz pusotru minūtu. Paldies, eh, prieks jūs redzēt, Bernardīno. manuprāt, Libijas iedzīvotājiem ir jāizmanto šī iespēja, un arī Eiropiešiem ir pilnībā jāsaprot eh, tā katastrofa, kas notiek Eh, Lībijā, un ja Eiropieši to nesapratīs, to nevarēs arī izskaidrot Lībijas iedzīvotājiem. Manuprāt, ir nepieciešams iet tālāk. Vakardien augstā pārstāvā ārlietās šeit uzstājoties, runājot par attiecībā uz atsevišķu Eiropas dalību valstu iniciatīvām, bija sacīja, ka viņa neiebilst pret tām, kamēr vien eh, notiek koordinēšana ar Eiropas komisija, un tam visam būtu jābalstās uz vienotu pieeju. Manuprāt, tā ir pareizā pieeja, jo tā tik tiešām ir, ka mēs esam pieļāvuši daudz kļūdu. Un dažas valsts jau no paša sākuma rīkojās individuāli. Un atmetot šīs kļūdas, mēs tad varētu paskatīties, kā pareizāk rīkoties. Mēs Lībiju pametām savā vaļā. Un šobrīd mēs eh, runājam par ģeopolitiskām lietām, enerģētiku, migrāciju, kalifātu, islām valsti, terorismu. Bet kādas iniciatīvas mums vajadzētu īstenot? Politiskās partijas eh, ir izrādījuši vēlmi tikties, bet eh, kurp tas virzās? Uh, Paskroties uz situāciju Lībijā, nu es, protams, ceru, ka viss e, būs labi, bet man ir tik daudz bāžu un šaubu par to. Vai mums ir arī rezerves plāns, plāns B? Jo, ja netiek atrasts risinājums, tad mums ir jāsaprot, vai saprotas, ka sabiedrība un sākot jau ar Anno izvēlēsies sarunu partneru, ar ko viņi runās. Paldies, Tanokungs tālāk. Bernardīna Leonkungs, man jāsaka, Lībija bijusi tāda kā katastrofa. Mēs sākām ar labākajiem nolūkiem, atbrīvoties no Kadafī diktatūras. Izskatās, ka pāragri esam pametuši valsti. Alžīrija, acīm redzot, pareizi mūs e, brīdināja par draudiem valsts sašķelšanā. Man ir vairāk jautājumu. Pirmkārt, vai jūs varat apstiprināt šos apvainojums, ko vairākas valsts, skaitā mana, ir teikusi, ka ir militāri sagatavojušas e, vairākus e, grupējumus ar nolūku stiprināt drošību, bet e, tie ir savukārt piekļaujušies džihādistiem. Nu, un taksāra loma finansējot islāmistu grupas Alšarija, piemēram. Ģenerāla Kalifa Hafa uh, Eh, tiesāšana, neko neesam dzirdējuši daudz par to. Un jūs pieminējat augstākās tiesas spriedumu Tripolē. Mani Lībijas kontakti saka, ka eh, tiesneši ir iebiedēti un tāpēc eh, to, šo spriedumu nevar uztvert kā objektīvu un to nebūtu jāpieņem, respektīvi spriedumu, kurš neatzīst Tentenabruks parlamentu. Nārkungs tālāk. Mēs runājam par Lībiju tādu tā saucamais fiktīvais, fiktīvā situācija saistībā ar kongresu, kurš ir Tripolē, un tad ir pārstāvu palāta, kur par kuru ir balsojuši tikai 18% no vēlētājiem. Ja tas ir galvenais sarunu vedējs, nu, tad viņiem jau nav faktiskās varas. Tas skaitā par eh, bruņotajiem grupējumiem. Kādas eh, vienošanās eh, var slēgt, tad, jo situācija uz vietas ir atšķirīga. Bruņotie grupējumi ir tie, kas kontrolē šīs vērtīgākās lietas, un šeit nav runa tikai par valsts ziemeļiem jo runa arī pa valsts dienvidu daļu. Es neuzskatu, ka jūs eh, tikāt iecelts eh, kādu citu apsvērumu dēļ, nevis tāpēc, ka personīgi to būtu nopelnījis. Tieši jūs personīgo nopelnu dēļ jūs esat savā amatā. Eh, acīm redzot, nav pilnībā iesaistīti klāni, uh, arī šeihi. Visi retoriski runā par eh, balsojumiem, bet eh, tur viss izšķir klani. Es jau mēnešiem runāju par situāciju Lībijas dienvidos. Tur eh, notiek ieroču eksports visos virzienos. Dažos gadījumos es pat pats to redzēju. Neviens pat man nepievērs nekādu uzmanību, kad es to vēroju. Es zinu, ka šobrīd netiek sniegts atbalsts, bet kāds atbalsts tiek plānots, lai noslēgtu uh, Lībijas dienvidu robežu ar Čadu un Nigēru. Ja nebūs eh, faktiskās palīdzības eh, šīs robežas slēgšanā, tad mums būs lielākais ieroču tirzniecības punkts. Paldies! Nākamā runātāja! Priekšsēdētāji, paldies, ka esat mūsu viesis. 26. novembrī ANO um, preses relīzē ir pausta atbilds, uh, pausta atbilds, atbalsts Lībijai. Et jūs nosodījāt vardarbību nosodījāt to, to, ka tika izjaukta valsts infrastruktūra, arī cilvēktiesību pārkāpums nosodījāt, un arī neatkarīgās, neatkarīgās politiskās organizācijas, arī arotbiedrības. Jūs arī nosodījāt, ka tiek izmantot finanšu sistēma, 2014. gada eh, dokumentā 2174 jūs minējāt, ka tiek izmantot pasākumi, kas mazina mieru. Jautājums ir tāds, vai jūs beidzot varētu paskaidrot, kuri ir tie, kas liek šēršus brīvībai un stabilitātei Lībijā tik ilgu laiku otkārt. Tripoles valdība jūs uh, kritizē par to, ka jūs uh, neesat objektīvs, jo jūs uh, esat vienās domās ar uh, Timbruku Un kā, kā jūs varat atbildēt šiem jautājumiem? Un ko jūs domājat par Cipru? Eh, paldies. Danke, Herr Vorsitzende, un danke, Herr. Lokpīlers kundze, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, jā, šī ir diezgan sarežģīta situācija. Septembrī mēs pieņemām rezolūciju, kurā daudz no Eiropas prasībām ir ierakstītas. Mēs arī paudām, ka atbalstām jūsu mandātu un jūsu uzdevumu atjaunot nacionālo dialogu politiskā līmenī, bet ar visām iesaistītajām pusēm. Līdz ar to jautājums, vai jums ir kontakti ar šiem bruņotajiem grupējumiem? Mēs no Amnesty International dzirdējām oktobrī, ka tīpaši valsts rietumos ir daudz bruņoti grupējumi, kas veic uzbrukumus civiliedzīvotājiem, un daļa no tiem ir vērtējama arī kā kara noziegumu. Uh, Līdz ar to mans jautājums, cik uh, plaši ir jūsu kontakti un kas ar viņiem tiek pārunāts. Otrs jautājums. Mēs no Eiropas Savienības puses, bet arī no jums prasām, lai būtu iespēja veikt politisko dialogu. Jautājums, kāda ir šī situācija ar migrantiem eh, valsts iekšienē un tad, kad viņi ierodas valstī no dienvidu puses. Vai arī šie jautājumi ir pārunāti? Paldies! Aldo. Kas taldo, kungs? Paldies, priekšsēdētāji. ANO pārstāve, es augstu vērtēju jūsu darbu un jūsu ieguldījumu šodienas debatēs. Es arī vēlos, lai politiskais process šai valstī sniegtu pēdējo iespēju Kaut arī Otobruka parlaments ir leģitīms, tas pārstāv tikai daļu no valsts teritorijas. Es pēc nezinu, vai tas ir vērtīgs sarunvedējs. Mans jautājums ir šāds, ņemot vērā dažādo vēsturisko izcelsmi šai valstī. Kāda ir iespēja, ka šī valsts sadrumstalosies tuvākajos eh, gados. Es arī izlasīju rakstu Ahmet Madbruk Safāra vēstnieka publicētu. Viņš min, ka, uh, ka mieru uzturēšanas spēki nevis uztur mieru, bet tikai bombardē. Es nezinu, vai šādi tiek negatīvi lasīta alternatīva, kas ļaut izveidot demokrātisku valstu un pilsonisko sabiedrību. Vai mēs tiekam uzskatīti par eh, spridzekļu izplatītājiem? Nepārprotam, ka vienota skatījuma trūkums šai valstī novad pie šādām sakām. Tunisijā ir pat laban tūkstošiem bēgļu, un Arābu valstis turpina klajā ar solījumiem, kas tiek lausti. Pēdējais jautājums, ko var darīt, lai konsolidētu demokrātiju, lai panāktu mierizlīgumu un tad politisku risinājumu? Lūdzu, turpina priekšstādātājs, ievērot jūsu runai atvēlēto laiku. Bargetso kungs, lūdzu. Grācie, prezidente, grācie. Paldies, priekšsādātāji. Es pieminēšu vienu argumentu saistībā ar migrāciju. Visi redz, ka Lībijas situāciju ir grūti apjaust. Kas notiek ar migrācijas viļņiem un kas tos kontrolē? Vēlos, lai jūs mums pastāstat eh, par jūsu viedokli par šo tematu. Jo es uzskatu, ka tas ir svarīgi, tāpēc, ka kāds te pamatoti argumentēja, apgalvoja, ka Sīrijas dienvidi ir ieroču krātuve, un visa situācija valstī kopumā nodarbina mūsu plā, prātus. Uh, uztrauc arī kaimiņa tiesi, kaimiņa valstu situācija. Pastāvīgi ir šī bēgļu uh, plūsma. Kurš kontrolē šīs uh, plūsmas? Kāda ir loma džihādistiem? Un kādi draudi pastāv starptautiskajai drošībai? Mēs nedrīkstam aizmirst, ka vismaz rietumos uh, Mēs neko nevaram uzzināt par to, kas tieši no, tiešām notiek. Tā vietā mēs e, vienkārši redzam, ka pastāvīgi nāk e, ierodas bēgļi, protams, uz Eiropu, bet galvenokārt uz Itāliju. Mēs redzam cilvēkus, kas izmanto spēkā esošos mehānismus. Tāpēc mums šī situācija ļoti uztrauc, un es ceru, ka to ņems vērā visi. Kāna kungam vārds. Thank you. Uh, thank you. Paldies, Leona kungs, par to, ka dalījāties ar saviem ieskatiem par šo tēmu. Tas ļoti svarīgi, cik skaidri, cik svarīgi ir Lībijas stabilitāte, arī ir cilšu sabiedrība. Kā jūs uztverat šīs cilšu sabiedrības interferenci un izmantošanu no kaimiņa valsta puses? kā, to, kā tam varētu pielikt punktu. Kā jūs redzat, eh, ka pārgrupējas Gaddafi uh, uzticīgie spēki un pie kā tas varētu novest? Varbūt jūs varētu arī sīkāk pastāstīt par šīm dažādajām grupām, kas patiesībā pārvalda zemi, kāds grupas īpatsvars. Tad jūs arī runājat par džihadistu nometnēm. Kas tieši ir šie, šie džihadisti? Vai ir Alkaida vai Islām valsts pārstāvi. Paldies. Gomes kundze, lūdzu. Paldies! Esmu ļoti priecīga, ka jūs atkal esat mūsu viesi šoreiz kā ANO īpašais pārstāvis. Un tiešām ar cieņu izturās pret jūsu darbu. Tas ir ne tikai smags, bet arī bīstams. Es zinu, ka nesen Benā eh, pret jums tika veikts atentāts un jūs eh, tikāt cauri ar neskartu ādu. Un es tiešām uzskatu, uh, Jūs uh, to diplomāts nosaucāt par pēdējo iespēju Lībijai. Antonija arī to atbalsta. Varbūt, ka tā ir arī pat pēdējā iespēja Eiropā, jo mums ir jāsaprot, kas ir likts uz spēles. Mēs redzam, kas notiek, mēs taču redzam, vai ne? Mēs sacījām, ka problēma nebija tā, ka NATO devās prom pārāk agri. Problēma bija tā, ka Eiropas Savienība neienāca iekšā, lai pārņemtu situāciju, lai risinātu problēmas. Tur bija galvenokārt runa par SSR DDR, jo bija jau skaidrs no paša sākuma, ka ja šie kaujinieki tiks atstāti uh, likteņvarā, tad viņi, protams, uh, Eh, apvienos spēkus ar krimināliem elementiem, kā tas arī tagad notiek. Un mans jautājums ir tāds, es varu uzteikt jūsu centiens rast uh, juridisku risinājumu, bet, nu, tas ir tiešām jāatbalsta. Cilvēki runā par tuvākajiem kaimiņiem, mēs jau redzam, ka Tunisī daudz cieši, nu, jau par 1,5 pusotras miljons bēgļu ir par slogu sociālajiem dienestiem, bet kā ir ar citiem uh, Kaimiņiem Ēģipte tas tā nepārprotami iejaucas, tā atbalsta vienu grupu valdībai, kas tas būtu Ēģipte un tad vēl Sauda Arābija aiz tās muguras. Un kā ir ar Turciju un Katāru, kas atbalsta Mizuratu spēkus, kas atbalsta tos spēkus, kas bija Tripolī? Paldies, Korvins un Naiks, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai divi īsi jautājumi. Pirmkārt, vai ir iespējams, ka labākais politiskais risinājums būtu sadalīt Lībiju divās daļās, Grenēku un Tripoli? Cits jautājums, vai pastāv iespēja, ka kaut kādu lomu varētu spēlēt eh, nelāķi karaļa ģimene, varbūt kaut kā viņi var apvēr, varētu apvienot strīdīgās puses? Varbūt jums ir taisnība. Es tikai uzdodu jautājumu, nevairāk. Trešais jautājums varbūt no mans puses. Varbūt ir vērts atzīt, ka Kadafī režīmu gāšana bija kļūda. Gracias. Y ahora me toca a mí, le voy a hablar. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad mm, es vēlos uzdot jautājumu. Es pārstāvu GOE tagad uzdošu jautājumu goja vārdā, nevis kā priekšsēdētājs. Dažkārt ir nepatīkam, taču ir jāpatur prātā, e, kāda izgāšanās bija NATO intervence. Cik žēl, ka mēs nepievērsām uzmanību Alžīrijas Āfrikas Savienības piedāvātajam variantam, kas būtu cits labs risinājums bet civilais karš un humanitārā krīze padarīja Lībiju par izgāzušos valsts, valsts un vispār viss šis reģions ir destabilizējies saskaņā ar Francijas avotiem. Lībija tiek izmantot kā apmācību vieta Sīrijas, Tunisijas un Lībijas džihādistiem ar Katārs atbalstu. Eģiptieši tur nav, taču ASV apsūdz Arāba Emirāts un Eģiptu par to, ka viņi sniedz atbalstu šiem kaujiniekiem. Un pārsteidzoši ir tas, ka bija intervija ar Tunisijas iekšlietu ministru, un Alšīrijā viņš teica, ka Lībija tiks noslaucīta no zemes virses, īpaši ņemot vērā Alžīrijas četri riteņu piedziņas, uh, tankus un ir visāda veida uh, roket, raķetes un 12 uh, lidmašīnas no Lībijas ir pazudušas, kas veiksmīgi tika izmantotas militārās operācijas līdz šim. Nu, tas viss izskanēja tajā intervijā. Vai mēs sadarbojamies ar Arābu līgu un uh, šī reģiona valstīm, lai panāktu mm, dialogu un kā ir ar visiem tiem ieročiem, kas nonākuši kaujinieku rokās? Bueno, un conjunto de preguntas fáciles. Priekšsēdētājs. Nu, ir viegli jautājumi šeit izskanēja, kā viss tas, kas saistīts ar Lībiju, ar vienā kārtīgi vienkārši mēģināšu ātri iet uz priekšu un pēc iespējas veiklāk atbildēt jautājumiem. Starptautiskā apspriede, apspriešanās ar eh, līča valstīm un kamiņu valstīm, tā ir svarīga, bez šādas apspriešanās mēs nevarētu īstenot savu darbu. Daudz jautājumu tam pievērsās. Reģionālie spēlētāji kuru ietekme ir būtiska, un, kad es runāju par reģionu, es nerunāju tikai par kaimiņiem, tādiem kā Ēģipti, kam ir nozīmīga loma. Ir tādas valstis nedaudz vēl tālāk, tās ir e, tālāk, skaimiņu valsts kā Turcija, Katāra, Arāba Emirāti. Visām šīm valstīm ir liela ietekme. Un visas šīs valsts pat labam atbalsta šo institūciju. šis priekšlikums tiks piedāvāts ar visu to valstu atbalstu, kuras, kā mēs zinām, ir tieši ietekmējušas iesaistītās puses. Runājot par rītdienas konferenci. To ir izveidojis P3 plus 5 grupu, sākotnēji bija domāts P3 plus 3. Tā trīs pastāvīgās valstis ASV, Francija, apvienotā karaliste, plus tagad vēl arī citas piecas, vai drīzāk četras - Itālija, Spānija, Vācija, Malta un ES tāda ir, e, tāds ir sastāvs rītdienas sanāksme. Šī grupa ļoti uzmanīgi seko ANO centieniem, un e, tas mums ir ļoti svarīgs šis atbalsts. Protams, nav nekāda nodoma kādu neiekļaut, gluži otrā tā ir gluži atvērta grupa. Un tā ir izveidojusi 5, 5 plus 5 ņurkā, ņurkā to devē par gerīju formātu. Tajā tika iekļaut arī, iekļauts arī reģionu valsts un līča valstis. Un tagad eh, šajā formātā būs vēl jauna sanāksme. Uh, Eh, runa ir par tās noturēšanu Madridē. Tātad, ko mēs meklējam? Atšķirīgs formāts, kas nepārprotami pauž apvienotās uh, eh, sa, starptautiskās sabiedrības atbalstā no centieniem, palīdzot Lībijas partneriem. Vēl par āgru ir izvērtēt 21.74 dokumentu rezultāts. Tas vēl ir pāragri, jo šī regula, regula rezolūcija paredzēja mērķiecīgas sankciju iespēju. Tās būtu vērstas pret cilvēkiem vai grupām, kas nesadarbojās ar politisko procesu, kas mazināja grāva drošību Lībijā. Ņujorkā ir apspriedas drošības padomē, lai saprastu, kuri varētu būt tie cilvēki, kas turpināja nāk klajā ar draudiem vai uzturēja darbību dažādās Lībijas daļās, iesaistot dažādas politiskās grupas. Runa par grupām, kas grauj vai sarežģī vai visādā veidā liek šēršļus politiskajam risinājumam. Mm, tā misija, kuras vēl, protams, ir iesaistīta runājot par informāciju, bet tā tieši nepiedalās vai nenosaka sankcijas. Taču es domāju, šis process aktīvi iet uz priekšu un varam gaidīt rezultāts, un tad mēs varēsim tos izvērtēt. Runājot par gadamēji divi, par kuru Ant Antonija Panceri uzdeva jautājumu. Tā ir instīva, kas galvenokārt tāda, tādā veidā es arī atbildu Narikungam, ir saistīta ne tikai ar politiķiem, ir eh, politisks eh, sarunu galds, kas ir centrāls, taču institīva nav saistīta tikai ar politiķiem, bet eh, ar citiem cilvēkiem, cilvēki, kas saistīti ar likumlēmē vāru, uh, bet arī ar citiem, kas pārstāv pašvaldību komitejas, tā ir vēl viena demokrātiski ievēlēta institūcija Lībija, un būs arī pārstāvi no dažādām citām institūcijām pilsoniskās sabiedrības. Tā, lai šī sanāksme būtu iekļaujoši. Būs vēl trīs citas sanāksmes paralēli. Tad vispirms būs eh, karavīriem, tad būs uh, cilšu vadoņiem, kurus pieminēja arī Narikungs, viņi ir ļoti svarīgi Lībijā, un treškārt politiskajām partijām. Klāna un cilšu līderi ir svarīgāki laukā reģionos, īpaši austrumos un dienvidos, bet pilsētās, arī Tripolī, svarīgāks ir politiskās partijas. Tātad šīs četri sanāks politiķi, armijas pārstāvji, cilšu varu vadoņi un politiskās partijas. Ar to mēs ceram panākt inkluzīvu, iekļaujošu procesu un visaptrošu debatas, kas attiektos uz dažādām Lībijas sabiedrības jomām. Un tā mēs varētu viņus pārliecināt, izmanto šo pēdējo iespēju viņiem un arī Eiropai, kā pareiz to teica Ana Gomeša vispirms ir jārisina ceļa kārte, jā, jāieceļ eh, Nacionālās vienotības valdība un jāpanāk konstitūcijas process eh, atpakaļ uz pareiz, pareizajās sliedēs, kā jūs zināt, šis process aizkavējas. Mēs domājam, ka konstitūcija varētu pieņemt pavisam drīz, un tad uh, par to varētu balsot referendumā, tad, ja valstī valsts stabilitāte, tas, protams, viegli nenāks, taču mums jāmēģina. Otrais posms, ja pirmais posms veiksmīgi noslēgsies, tad mēs varētu risināt citas eh, neatrisinātas institucionālas lietas. Tātad tas būs divu posmu process, tā politiskā, politiskais process, kas ir eh, centrālais, bet arī iekļaujot citus pārstāvis, kā jau minēja, cilšu vadoņus un tā tālāk. Un tad pēc tam būs cits process, tāpēc mēs to dēļ gadamies divi. Taču es jums piekrītu, jābūt ir alternatīvai plānam, B plānam vai varbūt C plānam. Gadamīs divi jau ir B plāns, gadamīs vienam, viens. Tātad, ja situācija, taču situācija tagad ir tik ļoti pasliktinājusies, ka ir grūti uzminēt, vai politiskais process gūs panākums vai nē. Tad mums būs jāpievērš citiem formātiem, tā skaitā uh, militāri iesaistītās puses, un tad tas drīzāk izskatīsies pēc tradicionālās miera konferences. Taču es domāju, vēl ar vienu pastāv iespēju politiķiem, politiskiem procesiem. Būs ļoti grūti, jo valsts austrumos šodien atkal Eh, krita bumbas. Mm. Pēdējo desmit dienu laikā tika izmantots tāds militārais spēks, ka tas tiešām eh, rosina bažas starptautiskajā sabiedrībā. Un uh, cīņas vēl turpinās Bengāzī, tātad mums jāskatās, vai šāds process vispār būs iespējams. Taču tas neliek mums pārtraukt domāt par uh, citiem risinājumiem, ja politiskais process nevainagosies panākumiem. Man nav precīzas informācijas par uh, uh apmācītiem cilvēkiem. Es esmu lasījis ziņojumu, es esmu dzirdējis no vienotās karalistes kolēģiem par īpašām problēmām, kas ir apvienotā karalistē, uh, kad uh, cilvēki, kas ir bijuši iesaistīti šādos uzbrukumos, Taču man arī cībā nav konkrēts informācijas par cilvēkiem, kas ir um, guvuši apmācības eh, apvienotāju karalistē vai citur un tad kļuvuši par džihadistiem. Es atvainojos, ka nevar sniegt jums šo informāciju. Tas pats attiecas uz Katāru, kas it kā apmācot džihadistus. Man nav precīzas informācijas. Pat labam var jums sacīt to, ka Katāra aktīvi atbalsta politisko procesu, politisko risinājumu Es domāju, ka visas iesaistītās puses, kam ir kāda nozīme Lībijā, saprot, ka šī valsts ir uz pilnīga hausa sliekšņa, un uh, viņi nevēlas, neviens nevēlas, lai Lībijā valdītu šis totālais hauss. Bengāzī austrumos Eh, pēc eh, šiem gaisa uzbrukumiem. Var teikt, ka tas atbilst devīzei terorismu apkarošana, taču jāsaprot, ka tā nav valsts ārmija, kas to dara. Un mēs uzskatām, ka vienīgais efektīvais veids, kā apkarot terorismu, ir izmantot valsts institūcijas. Tas tad ir tas tā kā neatbildēts jautājums. Otrais jautājums nav īsti skaidri, kāds ir viņa, kāds ir viņa mērķis. Februāri viņš piedāvāja valsts apvērsumu, un tad viņš ir apšaubījis e, demokrātiskās institūcijas, un nav zināms, kāds ir viņa mērķis. Viņš izmanto gaisa spēkus, militārus līdzekļus, kas nevēršas konkrēti pret teroristiem, bet arī uh, mierīgos iedzīvotājus, uh, vienkārši pilsētas kvartāls. Un mēs zinām, tas nav, tas nav labākais veids, kā apkarot terorismu, nedz arī teroristus. Dažkārt tas pat uh, var likt uh, teroristiem apvienoties Eh, tādiem cilvēkiem, kas eh, nelabprāt citādi organiz, organizētos. Tā kā Alšarie ir izsludināta par teroristisku organizāciju, tad mēs redzam šaušanos. Viņš apvienoja šos cilvēkus pret viņu. Un starptautiskā starptautiskais tiesiskums šos cilvēkus ir atkal sadalījis. Nu, var sakot, daudz neatbildēt jautājumu. Es domāju, ka Haftera kunga izvērstā darbība nav īpaši vērtīga. Labākais, ko viņš varētu darīt, ir sniegt iespēju politiskajam procesam, nevis apšaubīt pārēju iespējamu demokrātijas izveidu Lībijā. Kaut arī mēs zinām, ka tas prasīs laiku Un mēs zinām, ka tas no valsts prasīs daudz centienu iekšēji un ārēji, tomēr šim procesam ir jādod iespēja sev apliecināt. Un runājot par tiesas lēmumu, kā jau sacīju agrāk, būs ļoti grūti pieņemt kādu nostāju vairāk apsvērumu dēļ. Viens no tiem ir tas, ka tiesa ir pieņēmuši šādu lēmumu, jau spriedumu, iebiedējot Eh, arī tāpēc, ka Tripolī bija eh, daudz šo kaujinieku, klātbūtne bija jūtama. Un pēdējā mēneša laikā Lībija bija valsts, kurā visu laiku bija redzami šie uh, kaujinieki un izaicinājums. Bieži vien nav nekas jauns. Tripolī kaujinieku raksturs ir mainījies, taču viņa klātbūt tur ar vienu ir bijusi. Tāda situācija nav vienkārši. Katrā ziņā te nav runa par juridisko argumentu, bet problēma ir politiska. Skaidra šī sprieduma uh, traktējums augstākajā tiesā. Vienalga lībiešiem būs jāatrod politisks risinājums, kuru starptautiskajai sabiedrībai vajadzētu veicināt. Tagad atbildu par gadam es divi. Klānu un cilšu vadoņi būs klāt. Atbild uz jūsu otro jautājumu. Šis jautājums ļoti sarežģīts, tāpēc, ka Lībijai ir 4000 km gara sauzemes robeža, tas tā ir robeža ar Sahel valstīm. Tātad eh, visi izaicinājumi, cilvēku tirzniecība, uh, Uh, ieroču kontrabanda, terorismas, viss šīs problēmas tur redzams. Un uh, valstis ap Lībiju arī ir nestabilas. Un uh, ir ļoti grūti uh, šai kontrabandai pielikt punktu. Bet es ceru, ka Eiropas Savienība arī varētu sniegt savu ieguldījumu, nodrošinot uh, efektīvu robežu kontroli. Bet ANO darbs uh, ir bijis arī saistīts ar Eiropas Savienības darbību, jo mums nav iespējas. Lībija nebūs iespējas darboties atsevišķi un arī ANO. Uh, kāda, kādas iesaistītās puses ir pret politisko risinājumu. Būtībā abās uh, nometnēs ir ekstrēmisti. Islāmistu nometnē ir cilvēki, kas ir uh, tuvi mm, džihādismu idejām, radikālam islāmam. Viņi neatbalsta politisku risinājumu. Par to nav ne mazāko šaubu. Mēs dažs no šiem cilvēkiem esam redzējuši nesenās demonstrācijās Tripolī. Viņi bija pret ANO, pret dialogu. Par laimi tas ir mazākums. Mērenie islāmisti pat laban vairākums tāt atbalsta politisku krisnēm. Un tad vēl ir mēreno islāmistu grupa, kas atbalsta politisko dialogu, bet arī ir arī mazākums eh, ekstrēmisti, kas uzskata, ka visi ir teroristi un ar viņiem nav jāsadarbojas. Pat labam mēs šos ekstrēmistus redzam bruņotās grupas, visradikālākie Fajr Libija elementi mēs viņus neredzam kā tādus, kas varētu atbalstīt politisku risinājumu. Es vēlos arī atbildēt jautājumu par kājniekiem. Protams, mēs ar viņiem runājam. Nebūtu jēgas virzīs priekš politisko risinājumu, tad, ja mēs eh, mūsu pusē nebūtu dabūjuši bruņotās, gru, bruņotos grupējums. Mēs nevaram ar vāru piespiest kaut kā panākt politisku risinājumu. Taču nevar arī atrisināt Lībijas krīzi, tad, ja kaut kā neiesaistām bruņotās, bruņotos grupējums. Tātad tas arī ir saistīts ar procesu, kuru mēs sākam. Kas Toldo kungam atbildu? Risks par Lībijas uh, sadalīšanos, fragmentāciju. Lībija jau ir sadalījusies, tāda ir realitāte. Ir divas valdības, divi parlamenti, vairākums militālās kontrols ir austrumos un rietumus kontrolē citi. Tāpēc ir svarīgi izmantot šo iespēju gan lībiešiem, gan starptautiskajai sabiedrībai. Annai Gomešai ir taisnība, ka viņa saka, ka tā ir pēdējā iespēja viņiem un mums. Situācija ir tāda, kā tā ir. Arī dienvidī attīstās paši ar savu dinamiku, kā jau viens deputāts teica. Tātad risks jau ir. Mums ir jāmēģina pārvarēt šo dalījumu, atkal apvienot Lībiju, jo mēs uzskatām, ka Lībija pat labam nav apvienota. Tā ir problēma, tā mēs uzskatām. Es piekrītu jums, mēs maksājām 2011. gadā starptautiskās sabiedrības uh, kļūdas, tas īpaši attiec uz Tripoli un rietumu daļu. Kurš kontrolē uh, Eh, migrācijas plūsmas. Mafija man šie to dara. Tās nav nekādas politiskās grupas, kas ir jāvaino par eh, šo bēgļu plūsmu. Situācija ir ļoti smaga un smagi to ir grūti to arī izvērtēt, tāpēc, ka valda nedrošības gaisotne, uh, nav drošības, nav policijas, nav valdības. Un tad jā, jāuzdod jautājums, kas tad ir šie mafiozie grupējumi un kā, kā viņi gūs no tā ienākums. Džihādistiem ir izšķirīga loma es arī atbildu, kas ir šie džihādisti. Vairums džihādistu Lībijā nav grupējumi, kas pauduši ko tādu, kas apliecinātu to, ka viņi piedara eh, islām valstī, taču ir eh, tāds grupējums, kas kaut ko līdzīgu ir paudzē, runa par mazākumu, taču tas arī izraisa bāžas. Ir citi grupējumi, kas nav pauduši savu piedarību, ASIS taču varbūt tā tomēr ir. Ga, Bengāzī viņi ir parādījušies. Jusalīm liecinieki un citi grupējumi, kurus mēs arī varam pieskatīt pie šādiem grupējumiem. Kadafī režīma locekļi nav redzami, varbūt tikai daži Tripolī, islāmisti, kas e, nākuši no Kadafī režīma. Nē, nav nozīmīga šāda iepriekšējā režīma spēka. Mēs iestāmies par politisko dialogu, jo tas ir dialogs starp tiem, kam jāpiedalās demokrātiskas Lībijas nākotnes veidošanā. Es uzstāju Mēs nedomājam, ka eh, kaut kāda ir vienota grupēm, kas pārstāv Kadafi režīmu. Nu, varbūt ir vienkārši individuāli atsevišķi personas. Un nav runa par to, ka viņi varētu atkal atdzīvināt Kadafi režīmu. Un nu, es domāju, es varu jums piekrist. Atkārtoši bez starptautiskā atbalsta. Uh, šāda vienošanās nav, panākum, nav panākama. Uzsvērš. Eiropas Savienībai Lībijā ir izšķirīga loma. Mēs nedrīkstam pieļaut tās kļūdas, ko esam pieļāvuši nākot, pagātnē, un tu ļoti pamatoti šos, šīs kļūdas atgādināji. Nav risinājumi, ja Lībija ir sadrumstalota, tas arī man ir pilnīgi acīm redzams trešā karaļa radiniekiem varētu piekrist nozīmīga loma, tā kā viņi var ietekmēt uh, kaut kāds uh, atbalstītājs, kas varētu nodrošināt risinājumu Lībijai. Un es nedomāju, ka bija kaut kāds alternatīvs risinājums lai saglabātu Kadāfī režīmu. Es nezinu, vai to varētu panākt labāk vai sliktāk, taču es pats personīgi uzskatu, ka alternatīvais risinājums bija tāds, ka Kadāfī karaspēks, kas atradās Bengāzī pievārtē, būtu vai nu apkaužs cilvēks pilsētā, vai arī tas būtu uzbrukums, kas mainītu situāciju un eh, revolucionāri, kā tas arī notika, būtu guvuši pārsvaru. Es pats pasamīgi domāju, ka nebija vispār laika, lai būtu kaut kāds diplomātisks risinājums. Nu, kaut tas būtu bijis iespējams, taču es domāju, ka diplomātiskajam risinājumam vispār nebija iespējas, jo Kadafī armija jau bija pilsētas pievārtē, un daži jau bija pilsētā, bet, nu, katrā ziņā nekad mēs droši nezināsim, kā tas būtu bijis. Pastāv sadarbība ar Āfrikas Savienību. Es dodos uh, uz Āfriku šodien, lai vadītu sarunas uh, rīt par uh, Lībiju. Sudānā sanāk kopā kaimiņu valstis, lai sadarbotos ar ANO lai redzētu, kādas varētu būt institīvas. Un tālāk par naftas tirgu un par ienākumu sadalījumu no naftas. Mēs par to spriedīsim ministru padomē. Starptautisko sabiedrība īpaši uztrauc tās, ka dažu grupēm varētu izmantot ienākums no šī avota. Ekonomiskās sekas, protams, ir ļoti nozīmīgas visiem starptautiskiem spēkiem, no tā ir jāizvērās. Pie tā var strādāt Eiropa un jo īpaši Eiropas padomu. Paldies un lai jums veicas darbā. Veiksme, protams, atkarīga no tā, vai būs kāds uzlabojums Lībijas iedzīvotājiem, bet mēs jūs atbalstam. Meine Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt. Kolēģi, esam nonākuši pie jautājuma, kas mums vēl būs. E, prasīs vēl kādu stundu diskusijas noteikti. Mans paziņojums e, ir par šo ziņojumu, ka tas ir tehnisks jautājums. Vai kāds vēlas izteikties? Nē, nevēlas. Tad balsojam uzreiz. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ne, nebeidzam vēl? Nu tagad beidzam. Vēlos pateikties referenta par viņu brīnišķīgo darbu. Und, uh... Eh,